Well, ladies and gentlemen, it is... Dāmas un kungi, ar prieku sāku mūsu šodienas pēcpusdienas sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts, punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ceru, ka visi mm, esat informēti par to, ka pirmais darba kārtības punkts ir priekšlikums, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru. Otrais punkts ir priekšlikums padoms regulēja, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no eksploatācijas palīdzības programmu Ignalīnas kodolektrostacijai Lietuvā. Un atceļ padoms regulu numuru 1369, šāds ir 2013. Un nākošais darba kārtības punkts tad ir atklātā uzklausīšana pamatprogramma apvārs Eiropa, ES pētniecības un inovācijas izcilība. Vai ir kādi priekšlikumi mainīt darba kārtību? Komentāru nav. <clears throat> Līdz ar to esam pieņēmuši darba kārtību. Tad ir jāapstiprina protokola sanāksmei, kas notiek 3. septembrī, vai ir kādi iebildumi? Komentāru nav, paldies. Jā, iebildumu nav. Un ar vien tā paliks līdz sanāks beigām, tad protokolu uzskatīsim par apstiprināt. Tad varam ķerties klāt mūsu darba kārtības. Uh, pirmajam apspriešanas punktam - priekšlikums, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru. Referenci ir Massimiliano Salīni. Lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. mēs esam saņēmuši šo strateģisko tekstu, un mēs pat labāk strādājam pie grozījumiem, kurus esam saņēmuši. Ir 550 grozījumi saņemti, un mums jau ir bijusi ēnu referents sanāksme, vēl nākošā būs trešdien. Es esmu secinājis, ka nostājas ir visnotaļ līdzīgas, tā tad pastāv vienošanās. deputāti ir viensprātis par eh, strīdīgākajiem aspektiem, proti pārvaldību. Esam saņēmuši simts grozījumu pār pārvaldības tematu vienu. Paraugoties uz tekstu un iesniegtajiem grozījumiem, kas liecina par zināmu konsensu, es varu secināt, ka attiecībā uz pārvaldību komisijas priekšlikumi ir labvēlīgi vērtējumi, ir paredzēts, ka ir skaidrāk jānodala kompetences, Ehm, būs jaunā kompetenci grupa arī Eiropas ISP un IZA ietvaros. Vispirms mums ir ehm, jātiek vaļā no jebkādas veida pārklāšanās, tā nenāk par labu, mēs no tās varam izvairīties. Mēs to varam panākt, konsolidējot jaunās aģentūras kompetences. Mēs um, Pie tā ļoti nopietni strādājam un raugāmies uz uh, centrālajiem punktiem, par kuriem šķiet vairums ir viens prāti. Piemēram, par aspektu, kas notiek pēc darbības, par uh, Galileo programmu. Mums ar vienu ir bijis daudz iespēju un kapacitātes runājot par uh, <clears throat> sagatavošanas darbību, bet tagad mums ir eh, jākoncentrējas uz darbību eh, pēc uh, funkcionēšanas sākuma. Tātad tas ietekmē rūpniecības nozars, kas var izmantot satelīta struktūru. Tam ir liela nozīme. Tāpēc svarīgi, lai aģentūrai būtu spēcīgs mandāts no šī viedokļa. Uh, un jāparedz arī spēcīgas pētniecības iespējas. Un visam eh, tur ir iekļauts viss Eiropas eh, kosmosa programmas pīlārs, bet jāraugās uz mm, šīs Eiropas eh, Savienības <clears throat> aģentūras Mm, kompetencēm. ESA, Eiropas eh, kosmosa aģentūrai, ir saikne ar daudzām dalībvalstīm, un mums jāsaprot, kāda ir kurai mm, kom, aģentūrai kompetence. Un tagad eh, nedaudz izteikšos par budžetu. Pieejamie resursi ir pietiekami. Ir um, paredzēts piešķirt 6 miljardus eiro. Tāds ir komisijas priekšlikums, tās ir labas ziņas ņemot vērā pieredze, kāda bijusi. Un gatavot grozījumus, es esmu ierosinājis nedaudz uh, pieslīpēt dažas lietas, jo jaunās programmas nav saņēmušas plašu budžetu, tās ir zināmā mērā ierobežotas. Tur ir paredzēta tikai 500 miljoni. Es esmu Ingovs un Gov programmai. Un daži kolēģi jau ir sākuši norādīt uz to, ka ja mēs šīm divām programmām ar vien saglabājam šo ierobežoto budžetu, tad Tās pat eh, tām, no tām vienkārši var atteikties, jo ar 250 miljonu budžetu tās nevarēs pilnvērtīgi veikt savu darbu. Tā ir priekšlikumā, kur pat labam gatavojam. Mēs cenšamies piešķirt 600 miljonus Govsatkom un arī SSI programmai. Tas nedaudz palielina kopīgo budžetu. Visumā darbs, ko pat labam veicam, sev par mērķi izvirza nodrošināt tradicionālās programmas kā prioritārās. Tas attiec uz Egnos un Galileo un arī daļu no Kopernikas. Paldies! Paldies par ievadvārdiem! Vēlos atgādināt deputātiem ka pirmās diskusijas par šo jauno <clears throat> kosmosa programmu norisinājās jūlijā. Um, Līdzdalība ir bijusi intensīva, kā jau minējāt, ir um, iesniegti daudzi grozījumi, un mūsu rīcībā tagad ir 40, 14 minūtes. Tas, 4 minūtes tas nozīmē, ka mums tūlīt pat jāķeras klāt nākošajiem runātājiem. Uh, ēnu referenti vai tie, kas viņus aizstāv, var izteikties divas minūtes katrs. Pirmā ir Udija kundze. Um, indeed... Paldies, priekšstādātā. Jā, es tiešām uzstājos SND um, ēnu referentes vārdā. Viņa, diemžēl, nevar būt šeit klāt šodien, bet viņa ļoti veiksmīgi ir sadarbosies ar referentu un ir pateicīga viņiem par viņu veikto darbu. Konstances grozījumi ir koncentrējušies uz trijām jomām. Pirmkārt, uz drošību un aizsardzību un uz komisijas eh, priekšlikumiem, kas vairāk uzsver šo jomu. Mūsu grupa, SND, jeb sociāldemokrāti, ar vienu ir iestājušies par to, ka eh, Eiropas <clears throat> Savienības kosmosa programmā ar vienu ir jābūt uh, civilām programmām. Mēs nevēlamies. Uh, mm, fokusēties uz kaut ko citu, kā to ierosināja komisija. Tālāk Koperniks un Galileja programmas izmantošanai jābūt viennozīmīgākai, viennozīmīgāk skaidrai. Mūsu rīcībā nav mm, pietiekami rezultāti, nav apmierinoši, tā tad ir jāpiešķir vairāk uh, kompetenču Eiropas Savienības aģentūra GSA, kas ir vairāk saistīta ar um, <clears throat> industrijām pēc programmas sākuma. Un tālāk uh, par Govsekom. Šī programma ir ļoti uh, vērtīgi, taču dalībvalsts nav vienas prāts par pievienoto vērtību. Turklāt ir pārāk maz paredzēts budžets, lai uh, varētu kaut ko iesākt būtisku. Tātad Konstants ierosina svītrota Govsek programmu, jo, jo um, kosmosā mm, atkritumi ir liels apdraudējums Kopernikus un Galileo satelītiem. Tātad uh, Viņi iestājas par Galileo un Kopernikas tālāku attīstību, arī iestājas par to, ka uh, GSA jāpiešķir vairāk kompetenču, lai tad uh, rūpniecības nozares pēc programmas palaišanas varētu gūt vairāk labumu. Nākošie soļi ir tādi, ka jāapspriež programmas vispārējie mērķi pirms, pirms pievēršamies um, konkrētajām detaļām. Esam pārliecināti par to, ka teksts būs spēcīgs par kosmos programmām, kas ir mērķētas uz Eiropas Savienību, Savienības pilsoņu labklājību un nākotni. Paldies! Jūs pārsniedzāt par pusminūti jums atvēlēto laiku, un tagad divas, stund, divas minūtes Henkel kungam, kurš aizstāja Tošinovska kungu. Uz. Jā. Okay. Okay. Iesākumā. Norādīšu, ka tiek piedāvāts veidot pastiprināt lomu aģentūrai, taiskaitā atbildības pārnešanu eh, par Galileo. Turklāt ir jāņem eh, vērā sinerģijas un aģentūras pieredze un tā vienlaicīgi ir jārespektē Eiropas autonomās kosmosa aģentūras un dalībvalstu prerogatīvas. Tālāk par budžetu runājot Referents uzskata, ka satelīta komunikācijas ir ļoti noderīgas, tomēr, lai izveidotu funkcionējošu satelīta komunikāciju uh, servisu, ir jāpalielina atvēlētās summas, kā jau tas izskanēja, un šeit tas nedrīkst ietekmēt Galileo un Kopernikus izmaksas. Um, un treškārt par trešo valstu dalību. Esam pārliecināti, ka sabiedroto valstu dalība, tā skaitā Lielbritānija pēc Brexit, ir Eiropas Savienības interesēs. Un mums vajadzētu oponēt Barņē paustajam viedoklim, ka viņus ir jāizslēdz. Uh, Saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem trešajām valstīm ir jādod iespēja pilnībā piedalīties kosmosa programmās, taiskaitā Galileo uh, un citās uh, kosmosa uzraudzības sistēmas. Paldies! Nākošais runātājs ir uh, deputāte Nachtegāla. Paldies priekšsēdētāji! Iesākumā vēlētos uzteikt kolēģis Salīniju un ēnu referentu veikumu. Manuprāt, šī kosmosa programma apvieno dažādas jau esošas un jaunas iniciatīvas šajā jomā. Piekrītu komisijas vērtējumam ka programma ir ar potenciālu, lai stimulētu inovācijas, kā arī drošību un ekonomisko aktivitāti. Un, un tas palīdzētu arī mūsu ekonomikas izaugsmī. Tālāk tas uzlabotu mūsu klimata pārmaiņu uzraudzības kapacitāti. Tas ir būtisks priekštekums no sirds un apsveicu. Un, manuprāt, kopumā šī pakete ir ar skaidru pievienoto vērtību Uzskatu, ka komisijas iniciatīva piedāvā lielisks iniciatīvas un jaunas sinerģijas iespējas. Tāpat piebildīšu, ka atbalstu līdz ar referentēnu referentiem daudzos grozījumus, kas ir iesniegti šajā sakarā. Taču man ir arī atsevišķas šaubas piemēram, par vadības komitejas izveidošanu, nu, esmu pārliecināta, vai tas atvieglot iepirkuma procedūru, drīzāk gluži otrādi, tā kļūt mazāk caurskatām. Manuprāt, ir būtiski nodrošināt procedūras caurskatāmību un izpratni par to otrkārt par darba vietām. Es vēlētos pasvītrot to, cik svarīgi ir sinerģija starp kosmosa programmu un apvārsni Eiropai. Un visbeidzot, es gribētu iekļaut vispirms es gribētu panākt to, ka programmas nepārtrauktība tiek nodrošināta, un pēc tam mēs sākam veidot jaunas programmas. It īpaši, ja mums nav pietiekami daudz finanšu līdzekļu. Paturot to prātā, es cerīgi raugos uz turpmāko sadarbību ar referentu šī dosie sakarā. Paldies! Paldies! Mm. No nu, zaļajiem. Jā, Vorkungs. Viņš nav klāt. Tādā gadījumā pienākus man kārta, esmu ēna referents no goja grupas, un es nākšu klajā ar saviem uzskatiem un piezīmēm šajā sakarā. Manuprāt, kosmosa programmās ir ļoti svarīgi izmantot esošo satelītu infrastruktūru. Un plašāk izmantot jau attīstītās programmas Galileo un Kopernikus. Protams, ir jāpieturas ne tikai vispārīgās līnijās, vides jautājuma attīstībai, kā arī tam, kā dažādas pārmaiņas, temperatūra un citas ietekmē katru valsti. Domāju, ka tas iekļauj ārkārtīgi nopietnas sekas, piemēram, sausuma laikā. Uh, izmantot uh, atsevišķas vietas arheoloģiskiem pētījumiem, piemēram, plaknes. Ws, new... uh, eh, Salisburijas plakne ir viens tāds piemērs. Savukārt, Mēs esam pret to, ka tiek izmantota citiem mērķiem Galileo Kopernikus eh, paredzētie līdzekļi, iestrādājot jaunus šīs programmas aspektus. Visos gadījumos mums ir jāmeklē arī jaunas finansējums budžetā. Pretējā gadījumā mēs mazināsim attīstības programmu esošos pozitīvos rezultātus. Domāju, ka ar šīm piezīmēm ir gana. Tās bija manas divas minūtes. Un nākošais runātājs ir deputāts Tamburāno. Paldies priekšsēdētāji. Arī es pievienojos pateicības vārdiem referenta adresē no kolēģa puses. Mēs uzskatām, ka Eiropas rīcībā ir jābūt modernām un elastīgām iekārtām, lai mūsu rūpniecība spētu konkurēt starptautiskā mērogā. Esam sagatavojuši vairākus grozījumus šajā sakarā. Un trīs būtiski elementi mūsu prāts ir tādi, kas eh, labāk palīdz izprast mūsu teritorijās notiekošo. To saistot ar citām kapacitātēm. Šī komponente ir jāpastiprina, ir jāparedz resursi. Tāpat runājot par cīņu pret atmosfēras piesākumu un atjaunīgo enerģiju izmantošanu. E, Kopernikus ir jāizmanto daudz aktīvāk. E, to pieminēja arī Goe kolēģis. To var izmantot infrastruktūru e, kontrolei un aizsardzībai tālāk. Par darbu leģtecē. Ir jāparedz dažādu risinājumu meklēšana, kas darbotos Eiropas līmenī un būtu pieejami valsts pakalpojumi. Tālāk par caurskatāmību. Mēs vēlamies uh, uzlabot caurskatāmību. Šajā sakarā ir jāizmanto lietotāju fórumus, kas ir saistāms ar dažādiem programmas dalībniekiem. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu nodrošināt labāku pārvaldību un lai ņemtu vērā reālus so, uh, esošos un nākotnes operatīvos dienestus. Paldies liels kolēģiem, mēs esam nonākuši līdz Eiropas komisijai no Grau ģenerāla direkcijas Silskoks. Paldies, priekšsēdētājs. Komisija pirmkārt vēlas pateikties referentam Salīnijam par sagatavoto ziņojumu, kas pasvītro komisijas priekšlikumu galvenos elementus. Pirmkārt, tātad eko, kosmosa eh, ekonomikas nozīme, eh, ko, kosmosa tehnoloģija nozīme Eiropas ekonomikā, id, otrkārt identificē būtiskākos mērķus, un tāpat arī referents pauž vēlmi nepieļaut dubultošanos To pilnībā atbalsta komisija un uzskatām, ka vienots partnerības, finanses partnerības ietvars it īpaši sadarbībā ar kosmosa aģentūru Parīzē un uh, aģentūru Pragā mums dos iespēju labāk precizēt iesaistīto pušu lomas un nepieļaut darbu dubultēšanos, jo trīs institūcijas e, - komisija, ESA un SPA Prāgā vienosies pār e, visām detaļām programmās, darba termiņiem, budžetiem un šo budžetu pārvaldību Par budžetu runājot. Ir eh, šos aspektus eh, precīzi identificēja referents. Eh, pirmkārt, komisija piedāvā svarīgumu ierarhiju, taiskaitā attiecībā uz Galileo un Kopernikas programmām, un otrkārt tiek piedāvātas pro, uh, aptuvenas summas pārvaldības nolūkos. Uh, labāka pārvaldība dos iespēju precizēt un labāk īstenot šo darbu. Mēs saprotam priekšlikumu šos, šīs summas celšanai, bet vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ir runa par divām programmām kas ir balstītas jau uz esošiem pasākumiem dalību valstīs un ir jāveicina dalību valstu investīcijas. Šajā sakarā, protams, pastāv vēlamā elastība, bet arī var veicināt dalību valstu tiešu iesaisti. Jo šobrīd izmantojamās infrastruktūras ir dalību valstu infrastruktūras, to modernizācija vai jaunas investīcijas var tikt īstenots ar nacionālo līdzfinansējumu no tām valstīm, kas, eh, kurās atrodas šīs infrastruktūras. Lūk, priekšsēdētāji galvenie aspekti un izaicinājumi programmas sakarā. Protams, mēs ļoti rūpīgi uzklausīsim parlamenta grupu priekšlikumus. Un Vēlreiz jāapstiprina, ka komisijas izpratnē šī ir runa par civilu programmu, civilā kontrolē. Lai gan dažādi pakalpojumi var tikt izmantot gan drošības, gan aizsardzības nolīkos, bet tas būtu jau tālāk dalību valstu ziņām. Tāpat es vēlējos precizēt šos aspektus un noslēgumā priekšsēdētāji e, diskusijas, kuras norit padomē, ir visai tuvas tiem elementiem, uz kuriem norāda referents. Un domāju, ka starp institūciju dialogā mēs spēsim nonākt pie kompromisa visai saprātīgos termiņos, visdrīzāk nākošā gada sākumā. Vēlreiz paldies deputātam Savīnīm. Paldies, Kaimerkungs. Ļoti labi, ka mēs dzirdam, ka komisija ir līdzīgs viedoklis kā mums, ITRE komitejā. Un tagad došu vārdu diskusiju noslēgšanai referentam Salīnī. Paldies! Pāris vārdiņi no manas puses. Uz, un uzklausot pēdējā runātāja vārdus no komisijas puses un arī, kas izskanēja vairāku kolēģu sacītajā. Viena no programmas īpatnībām ir tā, ka tā ir civila programma. Un kā tādai, tā ir jāturpina darboties. E, Šīs konteksts, civilais konteksts, rūpniecība, pilsonība, kiberdrošība, tas viss ir jāskata uh, civilā kontekstā. Protams, šeit ir zināmas implikācijas drošības jomā, bet pamats visam nav aizsardzība. Programmas pamats ir civil izmantošana. Svarīgi to uzsvērt, it īpaši rūpnieciskajā aspektā un šo aspektu mēs arī aizstāvēsim. Tāpat eh, viena, nu, viena lieta, ko es piemiru savā sākotnējā prezentācijā, apārsnes Eiropa ir ļoti svarīgi piemērot un īstenot visu, kas mūs interesē, arī kosmosa līmenī, un ir jābūt eh, arī paredzētam budžetam kosmosa attīstībai. Tas mums ir jāprecizē. Otrkārt, par budžetu runājot. Komisija norāda, ka tā nevēlētos e, stīvu, nekustīgu budžetu. Tās dod mums iespēju strādāt tādā veidā, lai mēs ievērotu konsekvences eh, jautājumus kā stūrakmeni, un es vēlos pateikties arī komisijai, jo viņš, kura nosauca visus priekšnosacījumus, lai sarunas eh, nebūtu pārāk ielgušas. Paldies! Trešdien mums būs iespēja pienācīgi izrunāt visus grozījumus. un uzklausīt referentēnu referentu viedokli. Paldies! Šo punktu mēs varam uzskatīt par izskatītu. Un tālāk varam pāriet pie nākošā. So, Kā jau mēs vienojāmies? programmas nākošais punkts ir priekšlikuma padomus regulēru, ko izveido kodoliekārt izņemšanas no eksploatācijas palīdzības programma Ignalīdas kodola elektrostacija Lietuvā. Un tiek atceltā kā attiecīgā padomas regula no 13. gada. Atgādinu, ka komisijas priekšlikums attiecas uz palīdzības programmām eh, kodola iekārtu demontāžai Lietuvā. Eh, periodām no 20 pirmā līdz. Un precizēju kolēģiem, ka šeit ir runa par diviem atomreaktoriem un attiecīgajām infrastruktūrām. Budžeta komiteja atzinumu nesniegs, līdz ar to pienākums ir mums izteikties šajā sakarā. Rebekas Harmsas vārdā, kurš referenti izteiksies deputāts Javors un ir šobrīd sagatavot 18 grozījumu. Informēšu deputātus, ka mūsu rīcībā ir 30 minūtes visām debatēm, tāpēc lūdzu koncentrējieties uz lietas būtību. Ēnu referentiem būs iespēja izteikties divu minūšu garumā, pāriem vienas minūtes garumā, kā tas arī ir parasti ierasts komitejas sanāksmēs. Javor kungs. Jūs esat pirmais runātājs. Vārds jums. Much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kā jau norādīts, runāšu Rebekas Hārnses vārdā, kura ir referente un lūdza atvainoties par to, ka nevar piedalīties šajā sanāksmē, jo viņai bija jādodās komandējumā uz ASV. Eh, godātie kolēģi, ēnu referenti, komisijas priekšsēdā, eh, prie, eh, pārstāvi, kad es strādāju pie šā ziņojuma, es apmeklēju Ignalīnu, tikos ar Lietuvas valdības pārstāvjiem, arī Eiropu un Eiropas komisijas pārstāvjiem, tikos arī ar komisāru Etingē, kurš atbildīgs par budžeta jautājumiem. Thank you. Un šīs bija mans piektais brauciens uz Ignalīnas kodola reaktors. Rea, reaktoru. Tātad programma, bijušās problēmas ir atrisinātas un ir jūnijā arī veikts vidusposma pārskats. Manā ziņājumā ir runa par diviem jautājumiem, kas jāatrisina. Uh, Ignalīnas aizslēgšana ir uh, ļoti uh, dārgs pasākums un ir jānodrošina finansējums demontāžas pasākumiem arī nākotnē. Bet komisijas piešķirt 500 52 miljonus nākamajā eh, DSF, neņem vērā, ka 2026. Eh, gadā tiks uzsākta otrā reaktora demontāža un, lai uzsāktu darbu, ir eh, jāuzkrāja noteikts līdzekļu apjoms atbilstošais finansējums būtu 780 miljoni eiro. Šo summu būtu jāapstiprina gan Eiropas parlamentam, gan arī Eiropas uh, eh, padomē. Un Tāpat ir skaidri jāapliecina, ka Eiropas Savienība uh, neatteiksies no savām saistībām attiecībā uz Ignalīnas AS, uz uh, Eh, Lietuvas eh, rēķina, jo eh, šīs normas ir paredzētas iestāšanās līgumā un atbilstošajos protokolos. Esmu gatava ar jums konstruktīvi sadarboties un diskutēt, strādājot pie šā ziņojuma. Paldies par ievadvārdiem. Manuprāt, šī situācija tika pietiekami labi atspoguļota. Tagad vārds Langenkungam no ETP grupas lūdzu paldies. Mēs, jā, uz, uzzinājām tikai jā, nesen par darba kārtības grozījumiem. Šis punkts bija paredzēts rīt izskatīšanai. Mēs jau agrāk esam runājuši par Ignalīnas kodolu elektrostaciju 2006. un 2006 devītajā gadā ir uzsākti šie e, pasākumi, lai izņemtu no eksploatācijas. Tā ir bijusi padomi kodola elektrostacija un demontāžas uh, izdevumi ir aprēķināti uh, e, 2,9 miljārdu eiro apmērā. Un uh, ir arī nepieciešams uh, uh, saprātīgs uh, pārējais posms uh, uh, no pirmā reaktora demontāžas beigām un uz otrā uh, reaktora demontāžas sākumu. Ja mēs iepazīstamies ar DFS, tad mēs arī uh, varētu uh, jā, būt jāņem vērā par uh, papildu izdevumiem, kas varētu rasties, un uh, tas, ko ierosina Harmsas kundze šo iztrūkstošo finansējumu jau saulēcīgi nodrošināt, mēs uzskatām, ka tas ir saprātīgs priekšlikums, bet tomēr nav īstas uh, skaidrības par visu šo situāciju mēs uh, saņēmām no budžeta kontrolas komitejas kritiskas piezīmes par uh, to, cik efektīvi šie līdzekļi ir izmantot saskaņā ar es iepirkumu uh, direktīvu, pēc tam ir uh, notikušas izmaiņas un uh, izdevumu uh, kontroli ir uzlabojusies pirmā reaktora demontāžas laikā. Bet šeit ir vēl cits jautājums. Tā tad ir jau izņemti grafīta sērdeņi un tie tiek uzglabāti apmēram 10 km attālumā no Ignalīnas īpašā glabā, glabātuvē un tādēļ būtu jāņem vērā arī visos aprēķinos, ka ir šāda nevisai droša glabātuve. Un runājot par paredzētajiem pasākumiem, nekas pietiekami nav teikts par šo, par šo glabātu, kas ir relatīvi atvērta. Un es tā tad. Uh, Es atceros arī uh, pirmo reizi, kad apmeklēju šo uh, vietu, kad Krievu uh, žurnāli, inženieri teica, ka būtu pāris miljonu vairāk investēts, tad nekāda problēma nebūtu bijis, bet tagad viss ir jāslēdz un tika apstiprināta Eh, procedūra, kas pēc tam netika pārbaudīta, un eh, šīs elektrostacijas slēgšana ir novedusi pie cenu Eh, elektroenerģijas cenu eh, celšanās eh, visā Baltijas reģionā. Tāpat šis vienošanās dēļ novilcinājās iestāšanās Eiropas Savienībā, bet nu, tas ir liela mēroga projekts šajā reģionā un tas ir jāatbalsta. Jā, jums taisnība, ja kādam kaut kas ir. Uh, uzspiests, nu tad ir jāuzņemas atbildība. Tagad vārds Krumbaševa kungam, kurš ir ēnu referents S&D grupas vārdā. Paldies, Količe kungs, priekšsēdētāji, atbalstu Rebekas Harms sagatavoto ziņojumu, it īpaši jaunu finansējumu Lietuvas kodola um, reaktora demontāžas programmu un jautājums, vai mēs atbalstam uh, komisijas priekšlikumu 520 miljonu eiro vai Lietuvas uh, valdības priekšlikumu par 780 miljonu eiro finansējumu. Nesmu dzirdējis arī budžeta komitejas uh, priekšlikumu palielināt finansējumu un tāpat laikā tika palielināts finansējums uh, Bulgārijai un uh, Čehijas republikā, kaut arī tas nebija nepieciešams. Man ir jautājums Harmsas kundzei par, par uh, kvalificētajiem darbiniekiem un uh, atbilstoši konkursu izsludināšanu jautājums, kā eh, tas viss tiks atspoguļots regulā, ja eh, Lietuva vienosies ar eh, regulātoru tālāk par līdz finansējumu demontāžai. Tas viss ietekmēs visu reģionu, arī iesaistīto darbinieku algas. Ja komisija vai komisija sagatavo arī cenu sarakstu papildu pasākumiem, tā skaitā arī zināšanu izplatīšanu, kas ir ļoti svarīgs, jo nav uh, daudz informācijas par to, kā demontēt uh, šādus pasākumus, un uh, šādiem uh, tad, tad, zināšanu izplatīšanai vajadzētu paredzēt papildu finansējumu. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas nav gluži teikt, ka tas ir krievu tipa reaktors. Nē, ir dažādi krievu tipu reaktori, bet tas ir RBMK um, tipa reaktors Černobiļas reaktors, bet, piemēram, Bulgārijā un Slovākijā ir izmantot citi reaktori, kas nav uh, problemātiski. Un uh, uh Lietuvā ir šis problemātiskais reaktors, tādēļ ir nepieciešams palielināts finansējums 780 miljonu eiro, nevis 520 miljonu eiro, lai uh, šo uh, darbu varētu pabeigt ne tikai pie pirmā, bet uh, uh reaktora demontāžas. Uh, bet arī uzsākt otrā reaktora demontāžu. Nevar būt tā, ka tiek pabeigta pirmā reaktora demontāža pēc septiņiem gadiem, un tad mēs sākam domāt, ko darīt tālāk. Tā šie pasākumi ir jāveic paralēli. Citādi mēs uh, uh, šie darbi ievilksies pēc 2040. gada. Un mans kolēģis pieminēja arī um, Eh, radioaktīvo degvielu, jā, to var izņemt, bet jautājums ir par grafīta serdeņiem, jo eh, šis grafīts eh, vēl viss nav izņemts un tas rada nopietnas problēmas. Tālāk arī GSRM pārziņā vajadzētu veidot uh, izņemšanas no eksploatācijas komandu, kas varētu apkopot pieredzi par dažādu reaktoru eh, demontāžu. Es gribētu jūs informēt, ka Eiropas Savienībā ir 39 grafīta reaktori. Un es eh, atbalstu Rebekas Harmsas sagatavoto ziņojumu. Paldies! par jūsu uh, svarīgajiem komentāriem. Nākamais. Uh, EKR grupa neviens uh, ēnu referents nav. Alde. Paldies. Alde grupas vārdā vēlētos pateikties Rebekai par ļoti uh, lietpratīgo ziņojumu. Es gribētu atkārtot, ka viņas uh, ierosinājumi ir ļoti saprātīgi un tie būtu jāatbalsta šai ziņojumā. Jo, ja netiks palielināts finansējums, tad nebūs iespējams noteiktajā termiņā demontēt abus reaktorus. Tāpat pastāv arī risks, ka eh, speciālistu, kvalificēto speciālistu eh, komanda tiks eh, izjaukta un šie cilvēki dosies strādāt citur. Un tāpat ir arī svarīgi visu finansējumu novirzīt reaktoru demontāžai, nevis uh, citiem uh, pasākumiem, kā tas ir uh, noticis uh, iepriekš. Alde uh, grupas vārdā mēs ierosinātu vispirms paturēt prātā, ka Eiropas Savienība uh, ir vairāk nekā 90 demontētu uh, reaktoru. No tiem ir pilnībā demontēts tikai 5. Turklāt 60% ir vairāk nekā 30, uh, 15% ir vairāk nekā 40 gadu no reaktoriem. Un šīs ir nopietnas kaujas zirgs daudzās dalībvalstīs. Tāpat alde grozījumi ir tādi, lai nekad neizmantot kā precedentus notikumus e, Bulgārijā vai Lietuvā, lai varētu izmantot Eiropas budžetu šiem, e, šiem demontāžām. Un visbeidzot, mums ir grozījumi, lai tiktu pētītas citas alternatīvas finansējuma iespējas e, kodola reaktoru demontāžai, lai Eh, tas negultos uz nodokļu maksātāju pleciem, kā tas ir, eh, par, tiek paredzēts šobrīd. Es vēlējos norādīt, ka ja komisija iestāšanās līgumā kāda valstī uzspieda slēgt eh, objektu, tad mums ir pienākums nodrošināt, ka šīs valstis var iegūt finansējumu šo iekārtu izņemšanai no eksploatācijas. Pretējā gadījumā tas ir nonsens. Cits gadījums ir tāds, ja Vācija pati nolēmja izņemt no eksploatācijas desmitiem reaktoru, nu, tad viņiem ir jāsadz šie izdevumi, jo tas, šis ir valsts neatkarīgs lēmums. Tas pats uh, notiktu arī Francijā, ja Francija nolēmtu slēgt kādu uh, kodola elektrostāciju. Bet ja komisija ir piespiedusi, un es esmu ēnu referents, es zinu, par ko runāju, bet ja komisija kādu uh, kandidātu valsti piespiež slēgt kodola elektrostaciju, tad, protams, uh, finansējums ir jānodrošina Un vēl svarīgs punkts ir tāds, ko darīt ar grafīta serdeņiem. Nu, tas ir viens reaktoru tips, kur tiek izmantot grafīta serdeņi. Cits jautājums, ko darīt ar kodoldegvielu. Jo tas vienmēr ir urāns, ko var uh, atkārtot, izmantot, pārstrādāt. Un turklāt ir arī ļoti liels daudzums uh, um, betona ar zemu radioaktivitātes līmeni. Tā šī problēma um, nu, būtībā attiec uz mums visiem, ko darīt. Tā tad ir liela starpība starp 520 miljoniem un 780 miljoniem eiro. Kas šos starpību seks? Un noslēgumā mums būtu arī jāvienojas, līdz kuram brīdim mēs drīkstām iesniegt grozījumus. Tātad, kad būs grozījuma iesniegšanas termiņš, un pēc tam Rebekai Harmsai būs nu, tiešām grūts uzdevums visus šos grozījumus iestrādāt vienā skaidrā pārliecinošā priekšlikumā pēc nu, referendu uzklausīšanas dodu iespēju uz, izteikties citiem deputātiem. Rope kungs vispirms. Paldies, godātie kolēģi. Vēlējos norādīt, ka Rebekas sagatavotais ziņojums stiprina Eiropas pilsoņu uzticību mums un mūsu projektam. Es ceru, ka to atbalstīs tādēļ arī parlamentu komiteja un parlaments. Bet, ja šis uh, ziņojums tiks noraidīts, tas būs milzīgs šoks Lietuvai, Lietuvas iedzīvotājiem, jo viņi to sapratīs kā atkāpšanos no dotā solījuma, solījuma laušanu. un uh, izskatīsies tā, ka Eiropas Savienība vairs negrib pildīt savas saistības un ka projekts tagad būs jāfinansē pašai Lietuvai. Es gribu jums uh, norādīt uz vēl vienu akūtu problēmu, kas ir saistīta ar uh, uh Ignalīnas AS izņemšanu no eksploatācijas vairs netiek sniegts atbalsts uh, šim reģionām kopš 2008. gada, un šo reģionu ļoti skar šie demontāžas darbi. Ir uh, pilsēta ar 35 tūkstošiem iedzīvotāju. Šī pilsēta savulaik tika būvēta, lai apkalpotu uh, atomelektrostaciju. Tagad uh, tur ir visaugstākais uh, bezdarba līmenis valstī, un šajā reģionā arī uh, pārsvarā dzīvo nacionālās minoritātes. Šie cilvēki ieradās Lietuvā no PSRS, lai būvētu un apkalpotu kodola elektrostaciju. Mums ir jādomā par šā reģiona attīstību un uh, jāpilda arī saistības, kas ir ierakstītas iestājas līgumā un tā ceturtajā protokolā. Mēs e, ceram, ka izdosies šā reģiona sociālos rādītājus pacelt līdz e, Lietuvas vidējam līmenim. Es uh, arī labi pārzinu uh, šis, uh, šo lietu, un kā Langena kungs no Vācijas norādīja, pagaidām uh, ir nodrošināta izmantotās degvielas tikai pagaidu uzglabāšana, bet uh, galīgā glabātava vēl nav izveidot. Šobrīd ir runa tikai par uh, šo, šis degvielas uzglabāšanu 50 gadus, bet kas notiks pēc tam? Uh, šī kodola elektrostācija um, tika izmantot tikai 20% um, apmērā no sākotnējās jaudas, un tagad mums ir jātiek galā ar uh, visām sekām, kaut arī mēs uh, pārāk lielu labumu nebijām guvuši no šī projekta. Uh, ja tiks um, apturēta demontāža, tad uh, speciālisti aizbrauks prom no reģiona un tā rezultātā izmaksas vēl tikai pieaugs. Tādēļ finansējums jānodrošina pēc iespējas ātrāk, un mēs uh, vēlamies šos izdevumus pēc iespējas ieroši, ierobežot. Mēs paredzējām arī apakšu uzņēmēju piesaistīšanu, tomēr izrādījās, ka uh, Uzņēmumi, kas strādāja tikai pie demontāžas darbiem, nespēja vadīt visus šos uh, darbus un procesus, jo tas ir pirmais šāda veida reaktors pasaulē, kas ir jādemontē pilnībā, un tādēļ nav arī zināms, uh, pilnībā kādi darbi būs uh, jāveic, un šo mūsu uzkrāto pieredzi vēlāk varēs izmantot citas valstis. Eh, atbalstot eh, Rebekas ziņojumu projektu, mēs radīsim nosacījumus eh, demontāžas procesa turpmākai noritei bez kādiem šķēršļiem. Paldies par jūsu komentāriem. Un tagad vārds Masimo Rībā no Eiropas komisijas. Kur, kurš arī cenšas palīdzēt mums šo problēmu risināt. Paldies priekšsādētāji, godātie deputāti. Vispirms vēlos pateikties referentei, ēnu referentiem par ziņojumu sagatavošanu kopā ar uh, Harmsas kundzi man bija tas gods apmeklēt Ignalīnu šā gada jūlijā. Tur tiešām tiek veikts nopietnas darbs īsumā par faktiem, pēc tam paskaidrošu, kādēļ komisija ierosināja piešķirt 520 miljonus eiro. Pirmkārt, atbalsts uh, šim uh, izņemšanas no eksploatācijas projektām līdz 2020. gadam. Tātad kopējais finansējums sasniegs 1,9 miljārdus eiro no Eiropas Savienības puses. Pietru ir arī nu, iztrūkums, lai nodrošinātu šo pasākumu līdz 2032. 38. gadam Pēc Lietuvas valdības aprēķiniem tas ir 1,33 miljārdi eiro. Trešā lieta, ko gribu jums atgādināt, tā tad šāda veida reaktoru serdeņu demontāža, un to norādīja arī virkne deputātu šais debatēs, ir, nu, pirmais šāda veida pasākums un līdz ar to ar šādu, šādām darbībām ir uh, saistīts paaugstināts risks. Tādēļ komisijas vēlējās ļoti piesardzīgu pakāpenisku pieeju, lai mazinātu risku. Šobrīd mēs izvērtējam iespējamos variantus uh, attiecībā uz to, kā šādu pasākumu īstenot, kamēr uh, nu, līdz 2020 pirmajām 2022. gadām mums nebūs pieejami šā izvērtējuma rezultāti. Un tādēļ valda diezgan liela neskaidrība par demontāžas procesu un tādēļ arī komisijas ierosinātais finansējuma priekšlikums balstās uz to programmu, par ko tika panākta vienošanās 2014. gadā kopā ar uh, Ignalīnas AS un uh, Lietuvas uh, valdību. Un Javora kungs jau norādīja, ka ir uh, vienprātība uh, starp uh, komisiju un uh, Lietuvas valdību par aprēķinu pamatu. Bet šie, šīs atšķirīgās summas ir saistīts ar to, vai vēlamies finansēt. Otrā reaktora demontāžu šajā DSF vai nākamajā DSF pašreizējais demontāžas plāns paredz, ka ot, Otrais reaktors tiek demontēts nevis paralēli pirmam reaktoram, bet pēc tā. Un ka šis darbs sāksies 2028. gadā, kas ir nākamā DSF darbības laikā. Un tādēļ komisija vēlas nodrošināt finansējumu, kas tiek uzskatīts par pilnīgi pietiekamu e, šā DSF ietvaros un uh, šis finansējums ir jau par 20% augstāks nekā tas, kas tika piešķirts pašreizējā DSF. Tāpat vēlos atgādināt, jo uh, par to runāja arī referenti. Tātad komisija aicina dalību valsti palielināt līdzfinansējuma apjomu no 14% uz 20% nākamajā DSF. Salīdzinājumam ir jāatgādina, ka divas pārējās dalību valstis, kuras saņem šādu finansiālu atbalstu, balstoties uz normām, kas iekļautas iestājas līgumos, tātad Bulgārija un uh, Slovākija nodrošina 30 līdz 40% lielu līdzfinansējumu, un tas ir daudz augstāk, lielāks apjoms nekā Lietuvas gadījumā. Un uh, šis uh, apjoms ir nu, noteikts ņemot vērā Eiropas revīzijas palātas sagatavoto ziņojumu 2016. gadā, kas tika nosūtīts komisijai. Paldies! Tagad mēs saprotam, kādas ir šādas atšķirības, jo ekonomisti nespēja izvērtēt tehniskos aspektus. Tagad vārds jāvārkungam noslēgumam. Liels paldies, liels paldies Anna referentiem par <clears throat> viņu atbalstu šim ziņojumam. Izskanēja daži jautājumi, uz kuriem vislabāk var atbildēt referenta Rebeka Harms, taču vēlos tomēr rēģēt uz dažiem jūsu komentāriem jautājumiem. Vispirms. Kā norādīja vairāki ēna referenti un arī komisijas pārstāvis, problēma, kas ir šī projekta pamatā, ir tā, ka laikā, kas paredzēts demontāžai, <clears throat> jau būs pagājis nākošā, pagājis nākošā daudzgad finanšu schēma, un 790, 780 miljonu eiro ir vajadzīgi demontāžai, un tad rodas jautājums, kā saņemt uh, līdzekļus tam un cik daudz naudas jābūt no šai, no šīs daudzgadas finanšu schēmas un kāda daļa tad varētu būt no nākošas. <clears throat> Ja nav finansālu saistību šī DFS ietvaros no komisijas puses, tad uh, tas var izraisīt uh, atšķirības starp demontāžu uh, pirmajai un, pirmajai un otrajam reaktoram Vienkārši finansiālu uh, aprēķinu rezultātā var secināt, ka ir labāk piešķirt līdzekļus visai, visam demontāžas procesam kopumā, kaut arī praktiski demontāža notiks pēc nākošās daudzgadu finanšu schēmas beigām, vienkārši lai tā nodrošinātu projekta turpināmību. <clears throat> Otrā lieta, uz kur norādīja komisija, ir 14% no Lietuvas pašas uh, finansiāla ieguldījuma, kas tagad ir palielināta līdz 20%. 50%. Es domāju, tas bija iekļauts Lietuvas iestājas nolīgumā, Lietuva iestājoties Eiropas Savienībā. Ignalīnas demontāžas projekts ir iekļauts 4. protokolā iestājas dokumentos, kas paredz simtprocentīgu atbalstu no ES dažiem pasākumiem. Tāda bija vienošanās starp Lietuvu un Eiropas Savienību. Bija vienošanās, ka 14% no izmaksām sēdz pati Lietuva, līdz šim tas darbojas ļoti labi, un mēs neredzam uh, iete, um, apsvērumu, kāpēc tagad tas būtu jāmaina. To var teikt Ropēkungam. Izmaiņas saistībā, salīdzinot ar sākotnēju dokumentu, var izraisīt uh, tādu kā negatīvāku attieksmi pret valsti, un tas mums pat labāk Eiropā nav vajadzīgs. Izskanēja daži komentāri. Punces kundze minēja, ka ir daudz vēl citu reaktoru, kas ir jādemontē Eiropas Savienībā, taču Eiropas Savienības līdzekļi tam netiek atvēlēti. Jā, es tam piekrītu, taču lieta var īpašs gadījums Eh, operatīvās izmaksas ir jāsēdz eh, darbības laikā un eh, komisijas sniegtie līdzekļi arī ir mm, tādi, ka Lietuvas gadījums ir īpašs. Nu, Ignalīnas um, atomelektrostacija nevar salīdzināt ar, um, ar citām līdzīgām Eiropas senībām ir pamats, kāpēc e, vairums no šī projekta ir jāfinansē ar ES līdzekļiem. Un Lietuva tiešām ļoti cenšas, lai finansētu šo projektu, cik tas ir tās pārziņā. Un pēdējais, ko vēlēju sacīt, vairāk jānu referenti minēja, ka ir jāizplata informācija par šīs programmas gaitu. Es tam pilnīgi piekrītu. Demontāža bija, būs uh, Mm, milzīgs faktors, kas ietekmēs Eiropas Savienības enerģētikas tirgu. Ir izskanējušas diskusijas par eh, demontāžas izmaksām un tehnoloģiem. Katrā ziņā visi demontāžas projekti Eiropas Savienībā ir eh, labāk jātaino, iegūtā pieredze ir <clears throat> jāatstāst citām dalībvalstīm, jānotiek eh, pieredzes apmaiņai tuvākajos gados vai desmitgadēs visas Eiropas Savienības valsts, kas izmanto ātomenerģiju, būs līdzīgā situācijā kā Lietuva, un tātad mums būs jāatrod veids, kā vislabāk īstenot demontāžu. Tātad es pilnīgi atbalstu ideju par to, ka ir labāk jāizplata informācija par demontāžas procesu. Jā, uz dažiem jautājumiem es nepaguvu, nezināju atbildēt, tad es esmu pārliecināts par to, ka Rebeka Harams jums labprāt sniegs atbildi. Paldies par veiksmīgo sadarbību. Paldies. Paldies par noslēgumu vārdiem. Vēlos informēt deputāts, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. oktobris 2012. <clears throat> Tātad 11. oktobris atkārto informāciju priekšsādātājs 12. Pils paldies! Esam laikus izskatījuši šo punktus. Punktu līdz ar to varam pāriet pie nākoša darba kārtības punkta - atklātā uzklausīšana pamatprogramma apvārsnes Eiropa, Eiropas saimnības pētniecības un inovācijas izcelība. Šī atklātā uzklausīšana mm, ir eh, paredzēta tā, ka jūs droši varat ieņemt vietas. Mums ir eh, jānodrošina diskusijas. Zālē kopumā nevis uh, pa tādiem kā runātāji, pa tādām kā runātāju grupām šur un tur. Tātad sveic mūsu vidū ekspertus, kas ir aicināti izteikties mūsu komitejas sanāksmē. Paldies, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu piedalīties šajā atklātajā uzklausīšanā. I have the pleasure. Man ir tas gods. Jūs iepazīstināt ar Kurtu Vandenbergu. Viņš ir Eiropas komisijas pētniecības un inovācijas ģenerāla direktorāta attīstības un koordinācijas politikas nodaļas vadītājs. Viņš mm, mums pastāstīs par šīs izšķirošās programmas sagatavošanas gaitu. Runa ir par programmu apvār, apvāršanas Eiropu. Atgādināšu, ka šī uzklausīšana ir veltīta pasaules eh, plašākai programmai pētniecības un inovācijas eh, interesēs. Tātad tā ir pamatprogramma Apvāršanas Eiropa. Tā sāksies 2021. gadā, šī gada sākumā. Mūsu komitejas nopietni strādā pie apvārsnes Eiropa programmas kopš komisijas 7. jūnijā publicēja tās dokumentu. Mēs esam atbildīgā komiteja šajā jautājumā, un mēs nopietni strādājam pie tā, lai mūsu darbs būtu gan kvalitatīvs, gan ātri paveikts, lai padome varētu vienoties uh, ar parlamentu pirms Eiropas parlamentu vēlēšanām. M mums ir zināms, ka pēdējais Eiropas parlamenta uh, darba ceturksnis pirms jaunajām vēlēšanām nav vispopulārākais laiks, kad uh, liela darba tiek paveikta, tāpēc mums mūsu uzdevums ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. ITRE ir atbildīgā komiteja šim priekšlikumam, un mēs cieši sadarbojamies ar deviņām atzinumu sagatavotājām komitejām. Es uzskaitīšu tās Envi, Agri, Reģi, Kult, Tran, budžeta komiteja, Kont un Dēvē. Tāpēc vēlos sveikt mūsu vidū Dana Niku un Kristianu Ēleru, viņi ir mūsu referenti. Un taču sveicu arī Katainēnas kundzi, mm, bet eh, lauksaimniecības komitejas eh, referenti nav klāts, cik zināms, un Lambertu Van Nisteroju, kurš ir reģionālas attīstības komitejas uh, eh, atzinums sagatavotājs, taču viņš arī nav klāt. Vismaz pat, pat, pat labi un vēl ne. Tātad mūsu rīcībā ir divi ar pus stundas, gandrīz, lai apspriež šo tematu, un mums ir jābeidz mūsu darbs 18.30. Tādi ir noteikumi. Pēc tam nebūs iespējas vadīt diskusijas citā valodā, kā vien Eiropas vienkāršākajā valodā, saka priekšstādātājs, kas ir angļu valoda. Eksperta rīcībā ir desmit minūtes. Lūdzu, esiet tik laipni un nesakojiet mūsu politiķu, piemēram, viņi parasti nespēja ievērot viņu runāja atvēlēto laiku. Es zinu, ka eksperti ir raduši ievērot viņu runāja atvēlēto laiku. Tātad dosim vārdu referentiem. Tātad vārds Vanderbergi kungam. Viņš mums pastāstīs par programmu kopumā lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, labdien! Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, kolēģi, liels paldies, ka devāt man iespēju īsos vārdos pastāstīt par šo programmu šajā uzklausīšanā. Eiropas komisija ļoti pateicīga parlamenta ITRA komitejas iniciatīvai organizē šo atklāto uzklausīšanu šodien. Mūsu nodoms, vismaz viens no tiem vienmēr, vienmēr ir bijis padomē parlamentam piedāvāt mobilizējošu priekšlikumu nākošajai daudzgad finanšu schēmai. Tas ir priekšlikums, kas mobilizē daudz cilvēkus un institūcijas Mēs esam priecīgi par to, ka apvārsnes Eiropa šī pamatprogramma ir tieši šāda arī darbojusies. Eiropas parlamentā mēs redzam ļoti ātru, padziļinātu darbu, strādājot pie šī priekšlikuma. Piedalījās Ēlera kungs, Nika kungs un daudzie ēnu referenti. Itre tiek apstrādāt par, par 4000 grozījumu. Mēs arī no priekšstādātāji dzirdējām, kas ir vis tās citas komitejas, kas e, darbojas pie apvāršanas Eiropa pārāk daudz, es tās viss nevaru uzskait, uzskaitīt. Mēs esam pateicīgi referentei Kumpulē Natri kundzei par viņas darbu pie cita ziņām. Mēs redzam, ka tikpat ātri rīkojas arī padomi, tur dalība valstis e, apņēmīgi strādā 28. septembrī konkurētspējas padomē <clears throat> visi atbilstošie ministri nu, aicināja ātri rīkoties pie šī priekšlikuma sakarā. Taču man jāsaka, ka mobilizācija ir novērojama arī iesaistīto pušu eh, rindās. Notikušas vairākas sabiedriskās apspriešanās, ko esam organizējuši par uh, programmas um, nākotnes ietvaru. Un es domāju, tas liecina par to, ka vēl vairāk padziļināsies e, sekmes šai programmai. Tas būs vēl turpmāks veiksmis stāsts. Komisijai ir centrālais jautājums šai uzklausīšanā. Kā veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju un globālos iegums sabiedrībai pateicoties šai programmai? Uh, Eiropas Savienības iestādes sniedz tādu kā ietvaru, virzību un resursus pētniecībai un inovācijai. Taču spēlētāji iesaistās puses uz vietas, ja tā varētu teikt, ir tie, kas nodrošina sekmes. Pētnieki uzņēmēji Eiropā, universitātes pētniecības centri, uzņēmumi un arī tā skaitā mazie vidēji uzņēmumi ir šie spēlētājs vietas. Un es domāju, tas ir viss mūsu interesēs sākt šo programmu un pēc iespējas pavērt šo programmu ar vien vairākiem spēlētājiem nekā līdz šim. Uh, iesaistīt jaunus spēlētājus un jaunus, eh, jaunus tipus šiem spēlētājiem, pilsoniskās sabiedrības, eh, pašvaldības un tam līdzīgi. Mēs no komisijas puses vēlētos piedzīvot, ka <clears throat> apvārsnes Eiro programmas eh, DNS arī ir iesaistošais princips. Tādas, tāds tāds ir arī komisāra prioritāts. Mēs vēlamies šo līdzdarbošanos, līdzveidošanu veidot tā, lai um, individuālie spēlētāji nebūtu tikai tādi kā katrs sava mazumiņa pienesēja, bet lai viņi rīkotos kopīga mērķa vārdā tādu mērķu vārdā, kurus koplēmu pieņēmēji, tā skaitā Eiropas parlaments ir noteikuši. Nav jautājums par to, kāds labums no programmas ir man, bet gan kāds labums Eiropai no visas programmas ir. Tāpēc mēs piedāvājām jaunu strateģiskās plānošanas līmeni pamatprogrammu apvārsta Eiropa. Tur mēs mācāmies no apārs 2020 pieredzi, un mums jau ir tur laba pieredze, taču uzskatām, ka ir iespējami uzlabojumi. Ir trīs mērķi strateģiskai plānošanai, es sapratu, ka man par to jārunā, ir trīs mērķi, kurus vēlos paskaidrot šo pēcpusdienu. Pirmais mērķis šajā strateģiskajā plānošanā ir stiprināt ietekmi tam, ka tiek panākti programmas mērķis, strateģiskās plānošanas mērķis. Uh, ir sniegt strateģisku skatījumu par to, kā pamatprogramma kopumā var visvairāk pozitīvi ietekmēt <clears throat> sabiedrību, pateicoties pētniecībai, inovācijai. Un tad šī strateģiskais, šī strateģiskā plānošana tad uh, ļautu iedvesmoties uh, programmas plānotājiem. Mēs uzskatām, uh, ka pateicoties strateģiskai plānošanai, mēs varam nodrošināt, ka pamatprogrammas īstenošana atbilst ātrai attīstībai sociāla ekonomiskā jomā, var arī izpildīt jaunās prioritātes, izaicinājumi, ar kuriem saskaras sabiedrība, un pavērt arī jauns iespējas zināts un tehnoloģiju jomā. <clears throat> Mēs ceram, ka tas arī ļaus mums visiem vairāk pievērst uzmanību atbilstošiem līdzsvaram starp pētniecību un inovāciju. Mēs arī vēlamies īpaši izcelt uh, vairāku disciplīnu saplūsmi šai darbā, dzimuma lomu, starptautiskās sabiedrības, uh, sadarbības lomu un tā tālāk. Komisijas dienestos esam izveidojuši jaunu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu, ka šajos kopīgajos centienos varam apvienot vairākas politikas. Un tas novad man pie otrā mērķa. Mēs vēlamies to panākt pilnīgi caurskatāmi, nodrošinot, ka var pietiekami iesaistīties pētniecībā, inovācijā, uh, pilsoniskajā sabiedrībā strādājošie. Stratēģiskā pētniecībā apvārsnī Eiropa ir ļoti būtiski. Daži dokumenti ir uh, apspriežami, taču diezgan uh, fragmentāri, noteikti nesistemātiski. Apvārsnes Eiropas strateģiskā plānošana parāds vienu visaptvarošu dokumentā izveidi, kur būs norādīti komisijas nodomi pirms tiek sagatavots pašas darba programmas, mm, uz kurām notiek konkursi. Mēs vēlamies šo dokumentu pakļaut iesaistīto pušu viedokļiem, lai viņi Uh, varētu sniegt savu ieguldījumu, un mēs varētu mainīt strateģisko plānu, pirms tas kļūst par uh, vadlīnijām programmai. Un līdz ar to nonākam pie trešā mērķa, kas ir mums padomā. Stratēģiskā plānošana šai ziņā var kļūt par atskaites darba kārtību ko izmanto Nacionālās un reģionālās pētniecības inovācijas programmas un arī politikas veidotāji, bet tā varētu izmantot arī citām politikām. Tā mēs veicinātu sinerģiju īstenošanu starp visām šīm programmām. Un to veicinās atbilstošs juridiskais pamats un dažādās programmas, kas pat labam tiek apspriestas, paturot prātā stratēģisko plānošanu apvārsnim Eiropa. Tā mēs nodrošinām pēc iespējas lielāku sinerģiju sadarbību starp apvārsni Eiropu, struktūrālu fondiem Eiropas, uh, sociālu fondu un klimatu ģenerālu direktorātu. <clears throat> ņemot vērā ieņēmums no ETS un daudzām citām programmām. Komisija piedāvā efektīvu, visaptvarošu, caurskatāmu, bet institucionāli ne administratīvu smagu strateģisku plānošanu. Mēs esam priecīgi redzēt, ka strateģiskās plānošanas koncepcija un nozīme <clears throat> no visas puses tiek atzīta. Būtībā tas tiek uzskatīts par tik svarīgi, ka Eiropas institūcijas vēlas skaidrību par tās oficiālo um, <clears throat> ietveru un 28. septembra. Um, konkrēti spējas padomu mēs redzējušām vienprojektību, pamatojas uz 4 plus 2 modeli, ko piedāvāja Austrijas prezidentūra. Un tad pārējais strateģiskais plāns būtu īstenošanas. 15. oktobrī būs neformāls pusdienas ministriem. Tā sāksies debatas par to, kas ir šīs jomas uh, starptautiskai sadar, um, institūciju sadarbībai un kas varētu būt juridiskais pamats ļoti svarīgi, lai <clears throat> tas ir nozaru pārziņā, lai juridiskais pamats nenosaka konkrētās misijas un partnerības, jo mēs vēlamies noteikt šīs misijas un partnerības sadarbojoties ar eh, partneriem un uh, <clears throat> iesaistītiem pusēm. Protams, mēs nodrošināsim ir to, ka parlaments iesaistās šajās diskusijās. Esam arī vienojušies par to, ka mēs pavisam ātri sāksim tagad, dis turpināsim diskusijas ar dalībvalstīm par to, uh, kā atlikusī strateģiskā plānošana izskatīsies un kādā institucionālā ietvarā. Mm, deputāti, dāmas un kungi, draugi! Eiropas komisija vēlas uzteikt Eiropas parlamentu par viņa pastāvīgu atbalstu pētniecībai un <clears throat> inovācijām. To, mēs, to parlaments apliecināja debatēs par 2019. gada budžetu ITRA komiteja iestājās par eh, tāda budžeta atjaunošanu, kas sākotnēji tika piedāvāts no komisijas puses, un varu apliecināt, ka mums nekāda problēma nav īsteno šo budžetu. Mums ir daudz vieglāk pārvaldīt, palielināt budžetu nekā samazināt budžetu. Taču esam priecīgi, ka šāda eh, pati doma valda apspriežot eh, pamatprogrammu apvāršanas Eiropā. Jā, ir vairāk jautājumu, kas jāapspriež, piemēram, līdzdalības paplašināšana, starptautiskā sadarbība, tās ambīcijas, mazie vidēji uzņēmumi un kā panākt, lai darbotos sinerģijas. Taču esam pārliecināti par to, ka mēs panāksim ātru progresu, jo šie jautājumi arī ļoti svarīgi komisija. Un mēs nesaskatām nekādu apšaubīšanu attiecībā uz apvārs Eiropas struktūru, budžetu vai ietvaru. Manā skatījumā tas ir ļoti daudzsološi, un es ar prieku uzklausīšu iesaistītās puses, kā tās skatās uz apvārsni Eiropu. Paldies! Paldies par! ievadvārdiem, kā jūs redzat, esmu nu, visai iecietīgs attiecībā uz eh, runas laika ievērošanu, bet mēs struktūrēsim visu diskusiju divās daļās. Pirmā daļa eh, par to runās profesors Spalmovskis un pēc viņā Sabīne Teličkā. Vispirms dod vārdu profesoram Palmovskim continue this way? Yes, yes. Okay, so the... Godājumie itri komitejas deputāti, es vēlos pateikties pirmkārt ne tikai par uzaicinājumu, bet it īpaši pār jūsu atbalstu izpētēju inovācijām. Tai skaitā arī nozīmīgākām budžetam apārstiem 20. Es Runāšu par perspektīvu raugoties no 19 vadošo universitāšu perspektīvas. Mans galvenais vēstījums šodien ir tas, ka apārses Eiropa izpilda savu potenciālu, ja mēs atradīsim pareizu līdzsvaru starp izpētes eh, un attīstības eh, potenciāliem. Bet iesākumā es runāšu par to, cik būtiski ir uzturēt zinātnes augstu līmeni kam ir jābūt stūrakmenim. Tā ir patiesā pievienotā vērtība. Bet eh, neatkarīgi no ieguldītiem līdzekļiem šis mērķis nav sasniedzams pats par sevi. Ir jāparedz tas, lai vislabākie zinātnieki sadarbotos pārobežu režīmā, un tas ir unikāls, tā ir unikāla pieeja. Tāpēc ir ļoti. Bu Eh, būtiski veidot unikālu reputāciju zinātniskajai ekscelencei pasaules līmenī, taču būsim piesardzīgi. Reputācijas veidošana prasa ļoti ilgu laiku, bet to sagraut var uh, vienā mirklī. Tāpēc Vadošiem zinātniekiem ir jābūt ar galveno lomu strateģiskajās padomēs, ekspertu grupās un ir nepieciešams garantēt zinātnieku devumu. Līdz ar to mums ir jārīkojas tā, lai mēs strādātu uz zinātniskiem un caurskatāmiem pamatiem. Tas nozīmē, ka mēs nevaram mazīt. Uh, mazināt uh, dalības, uh, dalības skaitu starp veco un jauno Eiropu, 15 un 13 valstu Eiropu. Tāpēc mēs aicinām budžetu palielināt no 1,8 līdz 2,5 procentiem. Arī mēs atbalstām priekšlikumu akro izvērtēšanu un Mēs eh, uzskatām, ka tas ir jāievieš jau uz apārsni 2020. Tāpat mēs atbalstām pētnieku daudzveidību gan dzimuma, gan geogrāfiskā ziņā. Eh, tomēr ņemot vērā iesniegumu augsto līmeni. Mēs es mēs esam pret to, ka visatālākie reģioni ir jāievieš kā tādi, kas, eh, eh, kas būtu arī īpaši nozīmi eh, koplietošanas izcilībā. Apvāršņa Eiropa reakcija ir tā, ka jāstiprina Marijas Kladovskas reakcijas un nevis jāsamazina no 8 līdz 7,2%. Tāpat arī ir pamatots budžeta palielinājums. Galvenais un svarīgs aspekts šeit ir Ķīnas nozīmes pieaugums, kura kur mums jāņem vērā, ka mēs globālajā zināšanu sacensībā visai ātri zaudējam. Un mēs nedrīkstam pieļaut komisijas e, pievienoto samazinājumus. Piemē, ir e, saņemtas vairākas nozīmīgas balvas, tā skaitā Nobeļa e, prēmija 2014. gadā. But before he also won an MSCA co-fund award. These encounter... Eh, tāpat ir vēl daudzi citi iemesli tam, uh, lai mēs neatbalstītu savus jaunos talantus. Ir jāatbalsta pēt pētnieciskā darba augstā kvalitatīva. Šobrīd tikai 25% pieteikumu saņem finansējumu budžetu ierobežojumu dēļ, un tā ir ārkārtīgi liela talantu un iespēju izšķiešana. Mums ir būtiski jāpalielina budžets, tāpat ir jāstiprina eh, sadarbības zinātne. Iespējas apārstiem 2020 trūka, jo nebija pietiekami daudz risinājumu. Universitātēm ir jārīkojas vienoti, lai ieviestu sadarbības izpēti, lai varētu izmantot pilnu zinātnes potenciālu. Komisijas priekšlikumā mēs redzam koncentrēšanos masveidā uz jaunajām tehnoloģijām. Protams, tās ir vajadzīgas, bet mēs nedrīkstam aizmirst ilgspējīgas attīstības mērķus. Eiropas pilsoņus apgrūtina dažādas problēmas, tādas kā globalizācijas izaicinājumi, migrācija un dažādi cita uh, eh, parādības, demokrātisko procesu graušana, un viņi šīs savas baužas, bažas pauž vēlēšanu procesos. Tāpēc eh, koncentrēsimies ne tikai uz tehnoloģijas jautājumiem, bet arī uz pārmaiņām sabiedrībā līdzsvarotā veidā, lai mēs varētu pilsoņu bažas ņemt vērā. Tas nozīmē, ka mēs aicinām pievērsties sabiedrības vajadzībām, kas būtu jauns veids, lai panāktu daudzsološas pārmaiņas, kas ir vēlamas Eiropā. Valdībām ir jāpārdomā šie jautājumi. Tālāk runājot par sabiedrības vajadzībām Eiropā un investīcijām eh, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Tāds ir jāapdzīvot jāapzinās, ka ir, ir vērojams liels trūkums šo jomu integrācijai, un mums ir jārīkojas vairāk, jāpalielina finansējums attiecīgiem tematiem. Tāpat ļoti būtiski ir tas, lai sociālo un humanitāro zinātņu integrēšana tiktu iekļauta starp starp disciplīnu programmās un ir jārīkojas ļoti ambiciozi. Visbeidzot, mēs šo programmu vēlamies tādu, kas nepieļauj finansējuma duplicēšanos lai nepriori, nepadarītu par prioritāru finansējumu, kurš jau tiek eh, eh, finansēts. Un tagad es nonāku pie uzstāšanās pēdējās daļas. Eh, unikālā pievienotā vērtība apārstiem Eiropa ir pirmajā vietā nostādīt Eiropas izpētes telpu un sadarbību viscaur Eiropā. Šī sadarbība ir jāstiprina. Tas nozīmē to, ka visām Eiropas valstīm ir jādod iespēja pilnībā piedalīties e, šajos attiecīgajos nolīgumos. Kopsavilkumā pieci <clears throat> galvenie punkti. Šobrīd e, apvērsnes Eiropa nav ar pietiekamu līdzsvaru starp e, inovāciju un izpētes programma nav iestrādāta, kamēr nav iestrādāta ilgspējības eh, mērķos, mēs nevarēsim risināt visbūtiskākos sabiedrības vajadzības. Un mums šobrīd ir jādara viss, lai mēs varētu aizstāvēt Eiropas zinātnes pozīcijas, un apvārsnes Eiropa ir lieliski iespēja Tas ir nozīmīgi gan Eiropas zinātnē, gan um, Eiropas un tās pilsoņu nākotnē. Paldies! Jūs ļoti labi iekļāvāties sev atvēlētajā laikā, un tagad es dodu vārdu eh, Sabīnei Herličkai. Protams, jūs varat izteikties arī vācu valodā. Paldies, bet es tomēr turpināšu angliski. Arī man ir sagatavota prezentācija priekšsēdētājs, godājumie itra deputāts. Es augsti novērtēju iespēju nāklē šo paziņojumu. Tas saskan ar jau iepriekš izskanējušajiem. Es pārstāvu vienu no vadošajām pusvadītāju kompānijām Un iespējams jūs atcerēsieties mūsu paziņojumu šogad maijā, norādot 1,6 miljārdu investīciju pilnīgi jaunā uh, investment of this type In... mikročipu ražošanā. Šis ir ļoti nozīmīgs investē, jo, investīcija. Mēs ticam Eiropai, mēs investējam Eiropā, un man tika uh, lūgts runāt pār pāris jautājumiem, kur sarakstu jūs redzat sev priekšā. Es sākšu ar. Uh, E, kopīgo e, skatījumu tam, kāda ir mūsu vīdenes nosaukšu trīs aspektus. Pirmkārt, globālās megatendences, kas jūsu priekšā ir vissvarīgākās, jūs tās, tās viss ir zināmas. E, es pasvītrošu to, ka tās ir, tie ir gan izaicinājumi, gan arī milzīgas iespējas, kaut vai enerģijas jautājums. Jūs Eh, dzirdējāt eh, klimata padomis vairs par 1,5 grādiem. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs izacinājums un digitalizācija ir milzīga iespēja Eiropai. Eh, tā, tā ir daļa no mūsu uh, vides formēšanas. Otrkārt, es runāšu par to, kas notiek mums apkārt. Eiropa ir un var būt uh, globālā uh, China has been mentioned, and I am also mentioning China not. Kā spēkstacija. Šeit es gribētu nosaukt eh, jums piemēra eh, Made in China 2025 stratēģiju, kur Ķīna koncentrējas uz desmit eh, galvenajām jomām, vai vēl viens aspekts, kurš ir uh, piemērs, kāpēc Savienotās valstis un Ķīna tik eh, strauji strādā pie mākslīgās inteliģences. Palūkojieties, kāda ir mūsu pozīcija. Un milzīgais potenciāls aiz mākslīgās inteliģences tiek lēsts. Triljonos. Nākošais aspekts ir būtisks mūsu videi. Tas attiecas ne tikai uz tehnoloģiju. Es er, saskatu mūsu sociālā, zinātniskā un politiskā sacensībā. Šeit ir sacensība ar mūsu pamatvērtībām un šo ko, uh, konkurenci šobrīd par to liem zinātnu tehnoloģiju. Šeit jūs redzat eh, platformas parādīts kā datu platformas. Eiropā ir 4%, eh, da, Eiropas daļa ir 4% šajās eh, platformās. Un with respect to handling data and data privacy vai palūkojoties uz Ķīnas sociālo kredītu sistēmu. Ārkārtīgi daudz mākslīgās inteliģences projektu. E, tas, kurš dominēs tehnoloģijā, dominēs pār mūsu vērtībām, sociālo modeli un, iespējams, autonomiju un suverenitāti. Manuprāt, uh, E, to ir svarīgi ņemt vērā, tā nav nekāda zinātniska fantastiska, un tas attiec uz mūsu vīdi. Un es atgriežos pie jautājumiem, kurus man lūdzu e, komentēt par privāt, e, publisko-privāto partnerību. Ir ārkārtīgi daudz partnerību iespēju, un es komentēšu tikai par publisko-privāto partnerību un kopu uzņēmumiem. Un šajā sakarā uzreiz es norādīšu, cik svarīgi ir pievienotā vērtība privātai publiskai partnerībai, ļoti būtiski ņemot vērā kritisko masu, ko tie veido apvienojot domas darbu un investīcijas. Mēs domājam, strādājam, investējam kopā, mēs veidojam ilgtermiņa redzējumu un tādā veidā mēs stiprinām Eiropas ekosistēmu līdzīgi kā zinātnē mēs sniedzam savu atbalstu, mēs veidojam kopējo Eiropu. Par Excel runājot, ļoti būtiski ir nosaukt datorsistēmas. Mēs saistām kopā analogo un digitālo, un mēs tādā veidā saistām kopā visus ies, eh, iesaistītās puses E, dalībvalstis komisiju un sabiedrību, un tādā veidā mēs varam veidot milzīgu pievienoto vērtību, kā to redzam no skaitļiem. Potenciāls Eiropā ir milzīgs šajā sakarā. Tas balstoties uz elektroniskām komponentiem un sistēmām tiek lēsts, ka aptuveni 50% Eiropas IKP uz 20. gadu. Tas ir jau rīts būs balstīts uz elektroniskajām komponentiem un sistēmām pēc būtības kopējie uzņēmumi, un šeit uh, uz, uh, jūs priekšā ir daži fakti, kopējie uzņēmumi jau ir uz, uzdevumu orientēti un uz ietekmi orientēti, tiem ir uh, skaidrs uh, tiem ir skaidrs finanšu svirs un tie ir izmaksas efektīvi. Par Excel runājot, tie ir balstīti uz trīspušu modeli, un tie ir ārkārtīgi būtiski, lai stiprinātu tehnoloģiju Eiropā, lai varētu stiprināt mūsu nākotni, tehnoloģisku neatkarību. Un, Tie ir pilnībā atvērti un palīdz veidot labāku ekosistēmu kas ir būtiski nākotnē, un nu tīpaši runājot par kopīgiem uzņēmumiem. Mēs lūdzam jūs apzināties to strateģisko un politisko lomu, kāda ir kopīgiem uzņēmumiem un eh, nozars eh, masveida investīcijām šādā stratēģiska saskaņošana no komisijas plus dalībvalstu plus privāto spēlētāju puses ir milzīgi nozīmīgs faktors, lai investīcijām būtu lielāka nozīme. Drosmīgi pasākumi ir nepieciešami, lai varētu strādāt šajā globālās konkurences uh, situācijā. Tas nozīmē plašāks mērogs, lielāks budžets saskaņā ar Eiropas Savienības prioritātēm. Un tagad daži fakti pār ietver nosacījumiem, lai varētu apvienot finansējums traumas vai efektīvāko atskaitīšanos. Nu, noslēgumā es pasvītrošu to, ka jaunā ģeopolitiskā valūta ir tehnoloģiskā kompetence, zinātnes pēc tehnoloģija un tā ir būtiska mūsu sabiedrības modelim, ekonomiskajai autonomijai, suverenitātei un drošībai. Mums pilnīgi noteikti ir jābūt izpratnē par steidzamību attiecībā uz drosmīgiem pasākumiem, stratēģiju, investīciju un ātrumziņām. Un, manuprāt, kopējie uzņēmumi ir sevi parādījuši kā efektīvi instrumenti ar reālu pievienoto vērtību un taustāmiem rezultātiem. Balstoties uz manis izklāstīto, es piebildīšu to, ka pasaulē ir vairāk vajadzīgs Eiropas un mūsu pamatvērtību, un mākslīgā inteliģence šeit varētu būt ar ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Mums ir iespēja gūt panākumus un lielāku svaru šajā globālajā konkurencē un šajā sakarā es aicinu jūs uz iesaistīšanos un apņemšanos šajā darbā. <laughs> Number one in holding the timing. Jā, jūs esat pil, pilnīgi čempioni runas laika ievērošanas ziņā. Paldies. Tagad nu, uzstāsies mūsu divi uh, referenti. Vispirms Dans Nika. Lūdzu, vārds jums trīs minūtes, un pēc tam vēlāk uzstāsies arī Ēlera kungs. Labdien visiem! Nu, patiesībā man nemaz nevajadzēs trīs minūtes. I, Man ir ļoti liels prieks par šo viedokļu apmaiņu, kas notiek uh, šobrīd, un es uh, gribētu pievērsties pāris jautājumiem. Mēs zinām, kas ir jādara apvārsnis uh, Eiropai. Komisija arī to zina. Mēs domājam par zinātni, bet kāda ir Eiropas pilsoņu loma. Viņi ir tie, kas maksā nodokļus. Un mēs, mums kaut kā pietrūkst viņu viedokļa, jo viņi vēlas zināt, ko viņi saņēmis pretī par uh, samaksāto naudu, uh, par naudu, kas investēta zinātnē uh, man patika Palmauska kunga teiktais uh, uh, Eiropas uh, Savienība vispirms mums nav tik daudz naudas, lai finansētu visu pasauli. Trīs ceturdaļi, uh, trīs ceturdaļas labo priekšlikumu nevar saņemt finansējumu. Un um, es uzskatu, ka tiešām būtu vispirms eh, jā, eh, jāatbalsta Eiropas Savienība, kopīgie uzņēmumi, eh, arī sasniegumu ieviešana dzīvē ir svarīga. Un uh, izcilību nedrīkstētu kavēt digitālā plaisa. Jā, jums ir pilnīgi taisnība, bet tas arī jāņem vērā izvērtējot pieteikums. Vandenberga eh, kungs eh, iepriekšējā padomes sanāksmē bijušais eh, izvērtētājs viens no premjeriem. Viņš stāstīja par uh, par Nobeļa balvas, Nobeļa prēmijas ieguvēju Bēģijā, nu, viņš bija pieteicies FP7, diemžēl saņēma atteikumu, bet, nu, kā tad varēja atteikt Nobeļa balvas ieguvējam? nu, nolēma viņām piezvanīt, teikt, nu, atvainojamies, diemžēl jūsu projekts nebija tik labs, tā bija atklāja izvērtēšana un. Un, nu, šis Nobeļa balvas laureāts teica, nu, pā, ļoti paldies, tā bija mana asistenta muļķīga ideja. Nu, to mēs varam mācīties par digitālo plaisu. Tas nozīmē, ka visiem ir jādod vienādas iespējas, neatkarīgi no nacionālās piederības, eh, dzīmuma vai citiem faktoriem. Un es iestājos par to, ka ir nauda jātērē Eiropas Savienības pilsoņu un Eiropas Savienības labā. Paldies! jūs redzat, kāda ir atšķirība starp politiķiem un uh, zinātniekiem. Tātad uh, polit zinātnieki uh, runā par maksimāliem 10%, politiķi par 33%. Paldies, tagad vārds Ēlerkungam. Protams, es nepiekritīšu, manuprāt, <clears throat> nu, domāt, ka diviem uh, referentiem, kuriem ir uh, jāgūst parlamenta atbalsts attiecībā uz simt miljārdu simtu eiro vērtu programmu, nu, ka mēs to visu varam iekļaut tri, trīs minūtēs, ir pilnīgi nerealistiski. Bet, nu, īsumā par komisijas teikto runājot par stratēģisko plānošanu, mēs nonākam diezgan dīvainā situācijā, jo ir pārāk daudz juridisko ierobežojumu. Uh, parlaments uzskata, ka šī programma jāapstiprina līdz sasaukuma beigām, jo tas nodrošina paredzamību ieinteresētām pusēm, nu, kā var būt dažādi vērienīgi projekti, PPP un pārējais, ja uh, šie jautājumi par komitoloģiju, regulējumu, strateģisko plānošanu netiks atrisināti. Parlaments ir sagatavojusi e, priekšlikumus, kas apliecina mūsu uzticību e, komisijai. Mums ir e, noteikti priekšnosacījumi, bet tie ir izpildāmi, un mums ir jārūpēs priecvējas ātru īstenošanu. Nu, varbūt eh, Hedlišs kundze varēs vēlāk atbildēt uz manu jautājumu, bet tātad eh, par tehnoloģiem, kas saistīts ar IT, mums eh, noteikto sektoros varētu būt konkurences priekšrocības vienu pusotru gada ilgumā, nu grūti to noteikt, bet kā jūs domājat, cik tas reāli varētu būt, ja mēs tagad divus gadus vedīsim sarunas par programmu, nu, kas būtu, ja mēs veidot saulēcīgi plašus daudznacionālus konsorcijus, vai ātrums līdztekus budžetam arī nav izšķirošs faktors, un būtu interesanti to skatīt globālās konkurences mērogā, kā mēs varētu virzīties uz priekšu pietiekami strauji. Eh, tāpat es ar interesi klausījos Palmauska kunga teiktajā. Jā, tiešām, bet nu nepārspīlējiet to attiecībās ar parlamentu. Parlaments vienmēr ir eh, nu, nodalījis šos izaicinājumus un palielinājis finansējumu. Ja jūs, eh, mēs esam nedaudz vīlušies, ja jūs runājat tagad par uh, Uh, konkurenci šai jomā. Nu, galvenā problēma ir tā, ka mums trūks naudas, un varbūt universitātes varētu skaid, skaļāk uh, paust savu viedokli šajā iekšējā kanibalizācijas procesā. Nu, šī salīdzinājuma par soci, sociālo sabiedrības dimensiju un citām programmas daļām, nu, šī Eh, sabiedrības izaicinājumu sadaļu un pārveidojumu, bet arī citas sadaļas saskaras ar finansējumu trūkumu un uh, varbūt eh, tādēļ nevajadzētu tādu iekšējo cīņu uzkurināt. Tieši tādēļ, ja mēs iestājamies par eh, finansējumu palielināšanu šai nozarei, parlaments jau nav tas, eh, kas rāda šīs problēmas, vērsieties pie dalību valstīm. Un būtībā visa šī situācija liecina par to, ka dalību valstīm ir par maz finansējumu. Zinātnieki tiek novirzīti uz šīm savienības programmām, jo tiek samazināts finansējums dalību valstīs pētniecībai. Un šis sabiedrības un humanās, humanitārās zinātnes līdz ar to tiek novirzīts arvien vairāk uz Eiropas Savienības programmām. Liels paldies, uh, saka priekšsēdētājs. Jūs pat neiztērējāt jums atvēlētās divas plus trīs minūtes. Mēs pārējām pie ēnu referentiem. Tātad pirmais bija Eilerkungs, ETP grupas vārdā, nālākais ir, er, nākamais ir Ruiskungs no sociāldemokrātu grupas. Nē, es atvainojos Ruīsas kundze. Paldies. Jā, atvainojos. Domāju, ka es biju nākamā uh, sarakstā. Nu, manuprāt, bija tiešām interesanti uzklausīt viedokli, ka nevar aprobežoties tikai ar tehnoloģiju un aizmirst par sociālajām zinātnēm. Mums ir uh, jādomā par Eiropas Savienības vērtībām un zinātni jāsastāst ar šīm vērtībām. Zinātne ir instruments, kas palīdz uzlabot sabiedrību. Zinātne nedrīkst radīt nevienlīdzību vai radīt jaunas problēmas. Un tādēļ šis vērtību jēdziens ir jāiekļauj. Uh, Tāpat ir jādomā par to, lai eh, būtu sabiedrībai atdeve no šiem ieguldījumiem, eh, lai eh, arī pilsoņi būtu ieguvēji. Tāpat, domājot par izcilību, mums ir vajadzīgs vairāk izcilības, vairāk izcilu projektu, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi. spējīgi jo daudz, vēl ir daudz rezervu šai ziņā. Ne visa izcilība ir atklāta un konstatēta Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā vairāk par reģioniem, nevis valstīm. Un arī jādomā par jauniešiem, kā iesaistīt jauniešus, tīpaši Eiropas dienvidos un austrumos. Ir jā, Eh, veidot tāds projekts, kurš pie, palīdzētu šo augsto līmeni nodrošināt. Un es gribētu runāt uh, par to, ka viens aspekts, ko komisija noņēmusi vērā, ir MVU. Tas ir ļoti būtiski privātā valsts uh, eh, publiskās partnerības ietvaros un nedrīkst aizmirst to, ka uh, Eh, MBU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, kas ir 99% nefinanšu uzņēmē darbības sektorā, kas eh, rada ārkārtīgi daudz darba vietu, 77% kopumā. Turklāt eh, lielākā daļa ir tādu kur, MBU, kurā strādā mazāk nekā desmit strādājošo. Šī nozare ir ārkārtīgi būtiska, un tāpēc šīs instruments ir jāatgūst mūsu rīcībā. Katrs e, eiro ieguldīts MVU ir ar milzīgu atdevi, tāpēc lūdzu pārdomāt e, iespējas atbalstīt um, inovācijas un finansējumu MVU. Un tagad man ir pēdējais konkrētāks jautājums. Kad ir runa pār instrumentu valsts naudas pārvaldībai, negribu apgalvot, ka esmu pret to, bet um, valsts, eh, valsts līdzekļi ir jāpārvalda kompe, kompetentā veidā. Eh, paldies! Lūdzu, gan iekļaujieties sev atvēlētajā runas laikā. Tagad lūdzu ievēlojiet, ievērojiet jūsu runai atvēlēto laiku divas minūtes katram. <clears throat> Andrē Hegelkungs, lūdzu. Jā, paldies. Es izsekos Tušanovska kunga vārdā ir trīs punkti un pieci vispārīgāki punkti. Pirmais punkts ir svarīgi palielināt uh, visu uh, budžeta apvārsnis Eiropa programmai. Otrais ir attiecībā uz kosmosa izpēti. Tas ir jāatbalsta otrā pīlāra ietvaros. <clears throat> Un trešais specifiskais punkts ir tāds, ir jānodrošina tas, ka Lielbritānija turpina piedalīties. Ja uh, Šveici varu un pat Izraēlu var, kaut arī tā no Eiropas, Eiropa vispār tad arī Lielbritānijai būtu jāvar. Trīs tātad vispārīgā punkta un pieci ģenerāli vispār, e, vispārīgi punkti. Eiropas Savienība finansē tikai nelielu sadaļu no visas pētniecības inovācija programmas. Tātad svarīgi ir izdalīt spiedienu uz tām valstīm, kas neveltīja 3% no IKP tam. Divas trešdaļas no uh, pētniecības un um, attīstības nenāk no dalībvalsts, bet no uzņēmējiem, un uzņēmēji jāspēj šos līdzekļus izmantot. Treškārt, mums būtu jācīnās pret ideoloģiju, kas stājas pretī um, zinātniskiem pierādēm. Mēs to nesen redzējām ar pre prezidentu Trumpu, bet arī šeit parlamentā esam piedzīvojuši, ka daudz tiek pārkāpts pār zinātniskiem pierādījumiem, lai vienkārši nostātos uz kaut kādas politiskās darba kārtības ceļa. Un ceturkārt, mums nebūtu jāsamazina investīcijas sociālajai jomai un uh, humanitārām zinātnēm. Un ne viss ir par tehnoloģijām pamatot, tas šī doma šeit izskanīja. Jā, uh, ir pētniecība un ir attīstība. Mums būtu jāfokusējas uz pētniecību, jo fakts ir tāds, ka. Mm, uh, tirgus sistēmu, kas pamatojas uz brīvo uzņēmē darbību, tā neparādz ilgtermiņa ieguldījums no uzņēmēja puses. Tāpēc galvenais mērķis šeit ir mērķis, ko izvirza valsts, tāpēc ir jākoncentrējas uz pētniecību, uz pamatu pētī, pētniecību un jāturas no attīstības. Paldies, liels paldies! <clears throat> Tagad nākošais. Uh, uzstāsies tātad vīringas kundze no Alde grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži komentāri. Izcilība ar vienu ir svarīgākais punkts. Pateicoties izcilībai, mēs panāksim uh, progresu mūsu zinātnes jomā un kļūsim arī konkurētspējīgi pasaulē. Kā jau kolēģi teica, dalību valstīm ir jāizpilda prasības un jāievēro vienošanās, kas ir panāks 3% no IKP, kas ir jāatvēl pētniecībai un inovācijai. Patiesībā neviena dalībvalsts šādi nerīkojas. Un tas ir jāuzsver arī padomāju. Runājot par struktūrālajiem fondiem, ir ļoti svarīgi, lai struktūrālie fondi tiktu izmantoti kā pamatprogrammas apvārs eiro funkcija struktūrālajiem fondiem, dalību valstīm ir pašām jāpieņem lēmums par prasībām, taču um, īsi, lai pētniecībai ir jāspēj paļauties uz šo finansējumu no šiem fondiem. Mm, pārēj no 100 miljoniem mm, uz 120 uh, miljoniem. Uh, tā, tas ir labs radītājs, bet visi šeit iesaistās diskusijās par šo jautājumu, jo tas ir svarīgi nākotnē. Vēlos uzsvērt, kad mēs runājam par pamatpētniecību, <clears throat> tad pateicot, jā, pastāv iespēja, ka kaut kas var aiziet greizi, taču tas ir pamats nākotnē pēc apvārsnes 2020. Tātad finansēsim pamatu pētniecību. Mums ir jāsadarbojas ar uh, rūpniecības nozarēm, mums ir jāgūst labums no pētniecības un inovācijas, tam jānauk no rūpniecības nozarēm. Šī sadarbība ir ļoti svarīga, jo pateicoties tai kļūsim konkrētspējīgāk pasaulē. Paldies! Lielas paldies! Zaļo vārdā Delinden kungs. Paldies priekšsēdētē. Šodien IPPC mm, starptautiskā klimata izmaiņu paneļa konferencē nāca klājā ar ziņojumu, kur un šo ziņojumu BBC apvienoja trijās, trijos vārdos rīkoties tagad ideologi, e, idioti. Es domāju, mums ir jāieklausās Mums arī tas jātainojas, jātaino pamatprogrammā pārst Eiropu. Mums ir jāizmanto viss potenciāls, ko sniedz pētniecība, inovācija, mazinot klimata izmaiņu ietekme. Mums ir jāpalīdz pielāgoties izmaiņām, kas jau no kurām nevar izvarīties. Apvārsnī 2020 bija paredzēti resursi ar klimata saistītiem projektiem, taču revīzijas palādā <clears throat> šis mērķis netiek sasniegts par 15%. Tas pats ziņojums arī apšaubīja to, vai visi projekti, kas patiesībā uh, saņēma finansējumu no šejienes, mazināja klimata izmaiņas, tāpēc, manuprāt, ir jārīkojas trijādi. Pirmkārt, ir ievērojami jāpalielina finansējums ar klimata saistītiem projektiem, mums jānodrošina stingrāks regulējums, lai mērķi tiktu panākti un jānodrošina jābūt stingrākiem regulējumiem, lai nodrošinātu, ka šie projekti, kas saņēmuši finansējumu, tiešām novērst klimata izmaiņas vai palīdzētu mums pielāgoties šīm izmaiņām. Mans jautājums panelistiem, kāds ir jūsu secinājums no šodienas starptautiskās klimata izmaiņu paneļa diskusijas eh, referenti? Kas Eiropai jādara, lai tā izmantot visu savu potenciālu, ievērot saistības, ko uzņēmējas Parīzes vienošanās kontekstā? Paldies! Paldies! Tagad vārds goja. Varstai. Neviens no maniem kolēģiem nav atnākušo sanāks, tāpēc izteikšos es viņu vārdā, savas politiskās grupas vārdā. Apvārsnes Eiropa pamatprogrammas nākotnē jāņem vērā transporta nozares progress ir um, ogļūdenrāžu mazās daļiņas, kas var uh, nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Un uh, tas smagi ietekmē arī veselību. Treškārt, bioloģija. Es domāju, nav vajadzīga plašāka nav vajadzīgs plašāks piesārņojums. Tālāk sociālajie un humanitārie jautājumi. Mēs saskaramies ar daudziem jauniezim aspektiem mūsu civilizācijā, un ātrums ar vien pieauga, tāpēc ir svarīgi, kā jūs minējat, daru mūsu centienu veltīt šiem pētījumiem, pamatpētījumiem. Un, protams, jāpanāk atbilstošs līdzsvars ar pamatu pētniecību un tālāk pētniecība. Tas, ka finansējums ir pieaudzis no 100 miljardiem uz 120 miljardiem, es nezinu, vai tas ir atbilstoši. Vai tā ir atbilstoši tam, kas ievēltīja pētniecībai, to es nevaru izvērtēt. Un tomēr Irīgas kundze pamatot sacīja, ka ir svarīgi apvienot ne tikai pamatpētniecību un tālāk pētniecību, bet arī veicināt sadarbību ar rūpniecības nozarēm, jo lielākais finansējums attīstībā un inovācijā ir iespējams pateicoties industrijai, jeb rūpniecībai. Tādi ir mani komentāri un divu minūšu laiku nesmu pārsniedzis. Tālāk, ēnu referenti, Tamato kundze, viņa nav klāt. Esmu redzējis mūsu cienījumā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 Dārgie referenti un referenti kolēģi, tik spēcīgi ietver programma tiešām ir vajadzīga, lai veicinātu izcilību un novatorismu. Šis palielinātais budžets, protams, ir laba zīme. Tas mums patīk, tas ievērojami uzlabojas mūsu apvārsnes 2020 programmu. Es esmu agri komitejas eh, referente, līdz ar to vēlamos pievērsties piektajam klasterim dabu un damas resursi, 10 miljārdi tam ir atvērēt, atvēlēti apvārstas eiro programmas ietvaros. Pārtiks eh, nodrošinājumi, drošība nav pašsaprotami, jo mēs saskaramies ar klimata izmaiņām, Tas ir liels izaicinājums, un 10 miljārdu investīcijas šai kontekstā nav pārāk liela summa tajā laikā, kad pāri par 800 miljonu cilvēku pasaulē cieši no nepietiekams pārtikas pieejamības. <clears throat> Un pārtika uh, galvenokārt tiek ražot no 12 uh, pamata augiem, un tā nav ilgspējīga sistēma, kas var izturēt izaicinājums nākotnē. 10 miljārdu uh, Summa, protams, ir labs pamats, ja mēģinām rast ilgspējīgu veidu, kā izmantot mūsu dabu, un lauksaimniecība ir pareizā joma, kurā darboties. Ja mēs labāk izmantosim arī uh, lietiskās zinātnes atbalstu, Mika Kung, kurš teica, ka īstenošanas līmenī mums arī jāpanāk pētniecība. Tas nozīmē to, ka uzņēmējiem un lauksamniekam arī jāiesaistās, jābūt šai pētniecībai arī no lejas uz augšu, arī to var izmantot. Mums ir jāmaina veids, kā mēs raugāmies uz šiem jautājumiem. Lai aprites ekonomika ņemtu vērā lauksaimniecības nozaru un arī mežsaimniecību, lai aizstātu plasmasas izstrādājums. Un, kad runājam par ūdens ceļiem, te nav runa tikai par jūrām un okeāniem. Šai jēdzienā jāiekļauj arī mūsu iekšējie ūdeņi, ezeri. Ir ļoti svarīgi, lai šīs programmas tik plānotas tā, ka tā, tās izmanto sinerģijas ar citām programmām. Par to jau šeit izskanēja informācija. Piektais klasers ir jāuzrakstā, lai mēs ņemtu vērā plānotos kopējās lauksaimniecības politikas mērķus, šī politika ļoti mainās un tā uzsver pētniecības nozīmi. Es tiešām ceru, ka lauksaimniecības komitejas atzinums tiks ņemts vērā šai procesā, īpaši attiecībā uz šo klasteri, un parlaments atbalstīs to, ka tiek piešķirti 10 miljoni uh, eiro šim mērķim. Paldies! Paldies! Jūs uh, Tikai par mazāk kā 10% pārsniedzāt jūsu runāt vēlēto laiku, esat līderi šai ziņā. Nākotais, nākošais atzinums sagatavotājs ir no reģionu attīstības um, komitejas Nīsbērnijas Streikungs. Liels paldies! Uh, Esmu priecīgs, ka esmu jūsu vidū, esmu priecīgs sniegt savu ieguldījumu šai kopīgajā mērķī tā sasniegšanā. Mēs jau četrus gadus ar jums sadarbojamies. Kas tad rēģi, reāli notika reģionālajā politikā? Mēs mainījām šo politiku. Mēs ieviesām priekšnoteikums ex ante, un tad uh, septiņi gadi bija atvēlēti dalībvalstīm, tas pielāgotos, un lielākā daļa no 48 miljārdiem eiro bija atvēlēta pētniecībai un inova, inovācijai. Tā bija tāda kā klusa revolūcija šai nozare. Tas ir tāds kā lielisks Airbus lidmašīna, kas ceļas gaisā, bet varbūt labāk varētu izmantot uh, panākt, ka lidmašīna maigāk nolaiž. Te ir jautājums par to, kam ir teikšana. Dažkārt ir tāda kā teritoriāla dimensija tajā, kā mēs e, izglītojam savus jaunos inženierus un e, rūpniecības nozare ir iestājas, un tad ir tāda kā uh, viedā specializācija. Jūs nevarat būt speciāls visās jomās - bioloģisko atkritumu jomā, Uh, autobūvē tam līdzīgi. Tātad <clears throat> partneriem ir jāizvēlas, kāda būs viņu specializācija. Un šādā virzienā tad mēs lidojam. Un es esmu referents un es saku jā. Mēs sakām, jā, komisijas priekšlikuma izmanto šos 5%, lai pārietu uz apvārsni vai otrādi, lai panāktu labākus rezultātus zinātnisko pētniecību Eh, veicot zinātnisko pētniecību reģionālā dimensija. Jā, nevis līdzekļiem jādodas vispirms uz Bris Briseli, bet tieši šī nauda ir jāpārceļ uz tām reģionālām aktivitātēm, kur ir aktīva inovācija, un tā ir trešā daļa jūsu programmā. Te ir inovācijas padomi. Proti, runa ir par eh, lietu īstenošanu citāda veidā. Es nepiekrītu Hervāla kungam, uh, kur viņš runā par pamatu pētniecību. Nē, es domāju, jūs varat iestāsties par inovāciju. Tas ir mans pirmais komentārs. Otrais komentārs ir par to, ka ir grūti apzināties to, ka jaunieši dodas prom no Eiropas. Lielā daļā Polijas 15% iedzīvotāji ir devušies prom Un uzvarētājs, protams, iegūst visu, bet tā nav kohēzijas pieeja. Mums finansējumi ir daudz, mums ir daudz naudas, un mēs vēlamies, lai piekdaļa budžeta tiktu atvēlēta šai izcilībai no lejas uz augšu. Nav noteikti centralizēta jāpārvalda šis finansējums, to var pārvaldīt reģionāli dalībvalstīs. valstīs. Es esmu savu atzinumu iesniedzis laikus, jūs to varat eh, ņemt vērā. Mēs eh, turpināsim izmantot citus instrumentus, lai veicinātu darbvietu izveidi, kvalitatīvāks darbvietas. Paldies! Paldies, un šeit ir um, paritāte starp visiem līdzreferentiem par 10% vispār sniedz runas laiku, un tagad uh, došu vārdu citiem runātājiem no politiskajām grupām. Nākošā runātāja uh, Kukuratri, paldies, es ļoti rūpīgi klausījos uzstāšanos, manuprāt, uh, Mēs vēstījumu par augsto līmeni dzirdējām no runātājiem, un mums ir jāapzinās, ka problēma atrisināšanai mums ir jāatrodas priekšgalā. Pretējā gadījumā būs ļoti grūti e, e, cilvēkiem likt saprast, ka mēs, e, mums būs augstākā līmeņa izpēta Eiropā. Mums ir nepieciešama arī solidaritātes rīka, un tāpat jāredz, ka ja mēs vēlamies būt priekšgalā, tad. Mums ir jāapzinās, kādi ir globāli izaicinājumi un kā parlamentā mums vēlreiz ir jāpasvītro, kā finansējums ir nepietiekams. Es atceros, pirms gadiem desmit Somijas parlamentā mēs pasvītrojam, ka nav pieļaujami finansēt eh, pašiem, eh, sa, mazināt finansējumu pašiem savā budžetā šeit un pieprasīt no Eiropas finansējumu vairāk. Mums ir jāatgriežas ar šo jautājumu mājās, tad mums ir jādomā par finansējumu gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Tāpat E, Nīkā kungs jau norādīja, ka mums ir jārunā ar cilvēkiem. Esmu to vairāk kārtīgi mēģinājusi Helsinku universitātē. Pirmkārt, mums ir jānosprauž misijas mērķi, pēc tam mums ir pārobežu zinātņu un pārzinātņu robežu grupas. Uh, Un tālāk tāds var runāt ar finansētājiem, ar politiķiem, un es atceros sarunas, kas mums notika, bija ļoti interesantas. Kā po, par to, kā dažādiem cilvēkiem ir skatījums. Un šķiet, ka finansējuma uzkrāšanā mums pietrūkst amerikāņu kompetences. Mums ir ne tikai jāīsteno uh, eh, avangarda pētījumi, bet arī par tiem jārunā. Paldies! Šķiet, ka esam izsmēluši runātāju sarakstu un varam pāriet pie mūsu sesijas otrās daļas. Pēc otrās daļas mēs atkal dosim vārdu jautājumu, atbildiem uz jautājumiem. Tagad došu vārdu Dominikam Kelekam. Vārds jums uz desmit minūtēm. Paldies priekšsādātājiem! Es runāšu angļu valodā un runāšu par vairākiem jautājumiem savā prezentācijā, eh, tiem jau pieskārās iepriekšējie runātāji, bet man eh, par tiem vēl nebija iespēja izteikties, un es runāšu par trim lietām specifiskāk. Par apārsni Eiropa, kur SAO mums ir iespēja plašāk skatīt šo jautājumu, un es gribētu ieskicēt šo uh, ko, uh, kontekstu trīs aspektos. Pirmkārt, uh, valsts lēmēja iestāžu kapacitāti ietekmēt izpēti. Tālāk, Eiropas svars pasaulē, un treškārt, pārvaldība un eh, vadlīnijas pārsnim Eiropa. Jūsu priekšā, lai gan ekrāns ir eh, it kā liels, teksts ir neliels, bet jūs redzat tēriņus izpēc attīstības jomā, eh, kur Eh, pārvaldība un uzņēmēja darbība ir parādīta attiecīgi ar apakšējo un augšējo līknīm, kur mēs redzam vienā gadījumā stagnāciju, pat kritišanos, savukārt eh, augšējā līkne ir ehm, augšupējoša. Tāds ir skatījums no SAO. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad tendence ir līdzīga - stagnācija vadībā, pārvaldībā un izaugsme biznesā. Runājot par līmeņiem pa valstīm, mēs izvēlējāmies valstis, kuras eh, visvairāk iegulda izpētes attīstības eh, nozarei kā arī viena līkne pārtrauktā apvieno kopīgo tendenci 28 valstīs. Kopumā mēs redzam kritumu eh, eh, par 3-2% pārvaldības līknē, to apzinoties, ka nauda nav viss, bet tomēr tā ir svarīga un finansējuma mazināšanās nozīmē arī ietekmes mazināšanos. Turklāt atsevišķos aspektos jau Heličkas kundze pieminēja mākslīgo inteliģenci, kur pārvaldība praktiski nav klātesoša. 40-50 gadu garumā pie mākslīgās inteliģences tika strādāts praktiski universitātēs, tagad tā ir nonākusi uh, uh, uzņēmumu rokās un ir ārkārtīgi lieli plāni mākslīgās inteliģences jomā, taču patiesība ir tā, ka pār virzienu lemj bizness. Un, kā jūs zināt, ļoti nedaudz biznesa ir Eiropas. Tāpēc eh, parādās pamat jautājums, kāda ir eh, vadības kapacitāte vadīt eh, inovācijas. Jūs teiksiet, ka ir bijusi attīstība pēc attīstības kredītā, jo tik tiešām tā tas ir. Uh, un šie skaitļi statistikā nav iekļauti, taču es nevēlējos iekļaut eh, šos aspektus, lai parādītu skaidrāk to, kā valdības zaudē savu ietekmi. Mums ir jāpatur prātā šī vadības e, krītošā loma tālāk. Globāli Eiropas lomas mazināšanās jūs redzat apakšējā līkne, kas attēlo e, Ķīnu, e, ka tā ir augšupējoša, un tāpat, ja jūs salīdzināt finansiālā ziņā Eiropas globālo svaru. Tāds ietver programmas salīdzinājumā ar citām lielām programmām pasaulē. Tāds pēc pāris gadiem e, tēriņi būs salīdzināmi. So means... Tas nozīmē, ka apvērsnes div, Eiropa ir 20, tie ir ievērojami līdzekļi, tāpēc mēs nedrīkstam pārvērtēt to, kas ir uh, darāms ar šiem līdzekļiem. Tālāk runāsim par to, kā nodrošināt un palielināt Eiropas finanšu svaru. Pirmkārt, jārunā ir ne tikai par pētījumiem izpētē, bet arī par to, lai šie tēriņi būtu efektīvi. Mums ir 28 valstis, 28 nacionālie tirgi, kas, protams, ir ārkārtīgi eh, liela nasta startupiem. Tie, gatavo, tie ir gatavi darbam starptautiskā tirgu, un tad, kad ir jārunā par aktivitāšu eh, īstenošanu mērogā, tāds eh, riska kapitālam nav Eiropas kapitāla tirgus, turklāt Tā kā Londona ir galvenais šī kapitāla centrs, pēc Brexit stāvoklis var mainīties. Galvenais dzinējs spēks mākslīgai inteliģencei šajā gadījumā nav Eiropas datu da, eh, tirgus. Eh, ja mēs domāsim par vēl, par to ceļu, kas vēl ir paveicams, tas ir ļoti garš. Turklāt, ja, ja nav piemēroti nosacījumi izpētēji, tad mēs nevaram virzīties pietiekami ātri. Tāpat tika norādīts tas, kā mērķa prog uh, eh, ietvar programmu uh, problēma ir to sarežģītība. kur mums eh, nevienmēr uzdevumi un misijas saskan ar augsta līmeņa mērķiem. Tāpat E, nereti izcilība konkurē ar daudzveidību. Mums ir jādomā par labāku sadarbību ar ieinteresētajām pusēm ir jādomā pār sviru piešķiršanu nacionālajiem izdevumiem. Šeit ir runa par 10% eh, no Eiropas, 90% ir no nacionālās valdības. Un eh, tādā veidā mēs ar mērķu programmu nevaram sasniegt visai daudz. Un visbeidzot, ir jāpiemin e, tas, ko mēs saucam par pasto, e, pastēra kvadrantu, kur tiek norādīts, cik būtiski ir izpēt ilgā, īsā termiņā, taču E, pamatizpēte var tikt iestrādāta misijās, ja ir paredzēta ilga termiņa ietekme, tad mēs tad īstermiņa mērķi var izpalikt. Ja mēs vēlamies e, paredzēt e, papildu pasākumus, tāds ir jāiestrādā fundamentālie pētījumi programmas pašā centrā. Merci bien. Uh, Merci, Galek. Paldies Galek kungam. Un pēdējais mūsu viesis eh, šovakar, eh, kurš uzstājas, ir eh, Buņecka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie itra komitejas deputāti. Vispirms vēlējos runāt par to, kur ir Eiropas pilsoņa loma šajās zinātnes un investīciju, inovāciju uzņēmē darbības ciklā tika pieminēti daudz jautājumu, kas ir svarīgi Eiropas Savienībai, tātad zinātnīski atklājumi, IPC ziņojums balstās uz zinātniskiem pētījumiem. Zinātnieki ir izdarījuši savu darbu. Un tagad varbūt pienācis laiks rīkoties politiķiem. Un jautājums varētu būt tāds, uh, kā politikas veidotāji vadās no zinātnes atzinumiem un zinātnieku ieteikumiem. Ja es vēlētos runāt kā aktīvs zinātnieks, kam ir zinām pieredze sadarbībā ar politiķiem, un tādēļ būtu jādefinē misijas, uzdevumi un partnerības. Un uh, šajā procesā ir jāiesaista visas interesētās puses un jau no paša sākuma jāīsteno sadarbība. Ir jāiesaista pētnieku kopiena, pilsoniskā sabiedrība, dalību valstis un visiem jādod savs ieguldījums un pēc iespējas ātri jādefinē, kādā veidā un ko viņi var uh, dot kā savu ieguldījumu. Šī šiem, šiem misijām uzdevumiem ir jābalstās uz sadarbības projektiem un eh, jā, lai arī izcinātu lielus eh, uzdevumus, lielus mērķus, ir, protams, jābūt eh, iesaistītiem zinātniekiem. Un jādomā arī par skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Tātad jārisina lieli, lieli izaicinājumi, visaptveroši, visus iesaistot šai procesā. Tālāk par instrumentiem šeit. Grantiem ir jābūt galvenajam finansēšanas instrumentam, un tiem jābūt visiem trijos pīlāros - atvērtā zinātne, globālie izaicinājumi un atvērtā inovācija. Un fundamentālie pētījumi ir uh, jāatbalsta visos pīlāros. Nevar to visu saistīt tikai ar ERC, kas ir robežu uh, pētījumi. Tāpat otrajā pīlārā ir eh, jābūt atklātiem konkursiem, eh, kuros var pieteikt sadarbīgus eh, pētniecības projektus. Tāpat jāatbalsta TRL no 1. līdz 8. līmenim. 9. acīm redzot, jau ir tirgus līmenis. Tālāk jāvienkāršo pieteikumu procedūras grantu saņemšanai. Apvārsnis Eiropa grantiem eh, jāparēdz jauni standarti vienkāršošanas ziņā, eh, pātrinātās procedūras, it īpaši domājot par eh, nu, tādiem, problēm, tādām problēmām, kas sabiedrībai jārisina steidzami. Bet man tāpat jautāja padomāt par to, kā aizpildīt R&D plaisu Eiropā. Tātad ir uh, pieredzes apmaiņa izcilības jomā un uh, līdzdalības paplašināšana. Manuprāt, tas ir vissvarīgākais vēstījums, ko varē, gribētu jums uh, nosūtīt pastāv tā saucamās paplašināšanās valstis, 13 jaunajās dalību valstīs ir izcilība bet šie izcilības tīkli ir diezgan noslēgti un viņi nevēlas iesaist, piesaistīt jaunu izcilību. Un šiem pastāvošajiem sadarbības tīkliem ir jāatveras. Un šeit inkluzivitāte uh, nenotiek uz izcilības rēķina. Gluži pretēji mēs varam valstīties jau uz pastāvošo izcilību, ja tā ir integrēta šai sistēmā. Pašreizējie paplašināšanas pasākumi ir labi, tāpat būtu arī, ja tiktu palielināts budžets, bet vēl svarīgāk būtu uh, šo jautājumu risināt kā horizontālu jautājumu programmā un nevajadzētu izveidot tādu kā geto šīm tā saucamām paplašināšanās valstīm, jo tad tā būtu segregācija un nebūtu vērst uz kopīgo mērķu sasniegšanu. Protams, ir e, e, svarīga pieredzes apmaiņa un ir jānosaka konkrēti mērķi, balstoties uz politisku vienošanos, lai varētu sasniegt mērķus, un līdzdalības īpatsvaru palielināt no 4%, kā tas ir tagad, līdz pat 10%, un visas programmas ietvaros vajadzētu noteikt konkrētus kritērijus, lai izvērtētu, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti piekrītu iepriekš ierosinātai pieejai, dot stimulus konsorcijiem, piesaistīt paplašināšanās dalībniekus. Es neuzskatu, ka kriteriji būtu jāpārskata, tiem būtu jābalstās uz izcilību, bet ir jāpārskata atlases kriteriji. Tātad. Tā jābūt uh, preferencei attiecībā uz paplašināšanos pieju. Un pastāvošās programmas ir apliecinājušas, ka pašreizēja, uh, ka šāda veida stimuli pap, palielina līdzdalību. Un tas nozīmē, ka atsevišķi mehānismi darbojas, un tad tie ir jānostiprina. Tālāk par izcilības uh, izplatību un uh, līdzdalības paplašināšanu. Pastāv draudi, ka varētu rasties paralēla finansējuma sistēma, tāda kā uh, apvārsnes prim, uh, kur tiktu novirzīta daļa no naudas no struktūra fondiem. Tas būtu bīstam, tā būtu tāda kā kanibalizācija jo eh, šī procedūra varētu noārdīt visus labos mehānismus, kas jau ir izveidoti. Tātad šīs programmas ir orientētas uz valstīm, bet struktūra fondi ir paredzēti reģioniem, un šis nodalījums ir jāsaglabā, lai stiprinātu sinerģijas. Mums nevajadzētu visu sajaukt, jo tas radīs tikai iekšēji konkurence ar negatīviem stimuliem, bet mums ir jāizmanto pozitīvi stimuli, lai veicinātu sadarbību. Tāpat uh, paplašināšanai ir jābalstās uz apvārs 2020 uh, rādītājiem, tāpat ekselē, izcilības zīmoks uh, ir uh, jābalsta uz apvārsnes Eiropa noteikumiem. Un, kā es teicu, struktūra fondu novirzīšana uz apvārsnes Eiropa ir riskants pasākums, un tas varētu kanibalizēt izcilības <laughs> zīmogu. That, that, that, in, in, in... Par jautājumiem, kas arī tika nu pat pieminēti par nu, pētnieku finansējumu. Šeit tas ir jāsastājas ar iete, izvērt, izvērtēto ietekmes līmeni, kas varbūt nav saistīts ar reālo izcilību. Ir jāievieš jauni mehānismi, lai uh, atbalstītu institūcijas uh, paplašināšanās valstīm, lai tās varētu izvērst savu darbību ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un ir šeit arī finansējuma griezti uh, valstīm, kur uh, jau ir izcilība sasniegta, un valstīm, kuras vēl tikai tiecas uz izcilību. Paldies, mēs ievērojam uzstāšanās laiku. Un tagad atkal iespēja mūsu referentiem izteikties. Es gribētu lūgt uh, vispirms Nikas kungu un pēc tam. Eller kungam. Liels paldies uh, par interesanto stāstījumu. Jā, es to ņemu visu pieņemu zināšanai. Jūs uh, ļoti labi izcēlāt uh, to, ka ir nepieciešami izcilības kritēriji, lai ne, novērstu šādas liekas debatas. Tad ir jāpaplašina gan izcilība, gan visa šī līdzdalība. Gribēju komentēt savu iepriekšēju uzstāšanos, jo man uzdeva jautājumus, ko es domāju par Eiropas Savienību vispirms un par to, ka mums nav pie, tik daudz naudas, lai to kaisītu pa pasauli. Those To... Es ne, neapšaubu starptautiskās sadarbības nepieciešamību, bet es šaubos, vai mums ir jāpalīdz Ķīnai. Astoņi. 11 procentu no šī finansējuma, kas tiek piešķirts ne e, e, ES uh, pilsoņiem, uh, tiek novirzīt uz Ķīnu era ietvaros universitātēm jautājums, kas notika pēc tam, kad šie granti bija iztērēti, vai viņi devās prom ar uh, nu, šo Eiropas saimnības naudu, pēc tam uh, stimulēt Ķīnas ekonomikas izaugsmi. Jautājums, ko Eiropas Savienība darīs šajā globālajā sacensībā? Mums ir nepieciešami skaidri noteikumi. Ja tā ir mūsu nauda, tad ir jādomā, kā mēs to tērējam un pēc kādiem kritērijiem. Ja ir kāds ārzemnieks, teiksim, ar doktora grādu, kas strādā universitātē, tad eh, pēc granta saņemšanas ir jānostrādā vismaz tikpat daudz gadu kā granta izmantošanas laikā. Jo pretējā gadījumā, nu, būtībā nekas netiek dots, eh, nekāds ieguldījums netiek dots, lai eh, sasniegtu Eiropas izvirzītos mērķus, lai mēs stiprinātu savu globālo, savas globālās pozīcijas. Tāpat ir jādomā par uh, uh, izvērtētājiem, lēmumu pieņēmējiem, lai būtu pārstāvētas visas valstis. Nu, es esmu no valsts, kura ir neto maksātāja valsts apvārsnī 2020. Nu, ir, protams, valstis, kuras saka, tā ir mūsu nauda, mums ir jā, tā jādabū atpakaļ. Un mums ir jākontrolē, kur, kur šī nauda paliek. Nu jā, ir uh, neto maksātāju valstis, kurām ir uh, jāsaka savs vārds. Mums mūsu vadošie zinātnieki uh, ir jāiesaista kā vērtētāji, jo pretējā gadījumā rodas problēmas un dažādi jautājumi. Mā, es tā domāju ka mums ir jānovērš visi trūkumi, jāizstrādā precīzi kritēriji un visiem jāstrādā balstoties uz precīziem kritērijiem. I, EIC. Nu jā, vēl šeit nav juridisko konsultantu, kas varētu izvērtēt šos uh, Eh, juridiskos eh, aspektus. Tātad šeit ir paredzēts veiksmes eh, maksimālais rādītājs 20%. Bet, nu, kā tas būs ar revīzijas palātu, jo viņi prasīs simtprocentīgu veiksmes rādītāju, jo tā ir Eiropas nauda. Nu, mums vēl notiek ēnu referentu sanāksmes. Nu, mēs uh, gribam sagatavot ļoti labu ziņojumu, lai tas palīdzētu Eiropas Savienības zinātniekiem. Nu, ja politiķi būs apmierināti, jūs būsiet apmierināti, visiem būs labi. Un apvienotā karaliste ir dalību valsts, un nelieciet to pie asociētajām valstīm. Šajā ziņojumā apvienotā karaliste ir dalību valsts. ERA ir uh, eh, 28 dalību valstis, ieskaitot apvienoto karalisti. Paldies! You, you very... Liels paldies! Es domāju, jūs norādījāt uz būtiskiem tais punktiem, jo ne tikai zinātnieki, bet arī izglītot cilvēki kas ir pabeiguši augstskolu, brīvi pārvietojas. Mēs viņus izglītojam, piemēram, Čehijā, bet austrieši un vācieši <clears throat> gūst labumu no mūsiem ārstiem, piemēram. Viena trešdaļa mm, dodas prom no manas valsts. Tātad te nav runa tikai par zinātniekiem, bet par vispār akadēmiski izglītotiem cilvēkiem. Elver kungs, pie jums atgriezīsimies nedaudz vēlāk. <clears throat> Tagad vēlos dot vārdu Kapizon Drojas kundzei. Viņa ir sociāldemokrātu politiskās grupas ēna referenta lūdzu. Bueno, pues si me da la palabra izmantošu iespēju, lai runātu par tēmatu, kas netika pieminēta, manuprāt, svarīga. Tas, tā ir dzimuma tēma. Ļoti būtiski apārsnī 2020 iekļaut rekomendācijas, eh, lai palielinā, palielinātu sieviešu dalību. It, eh, jo tās mēs nesat, nesastopam ne, eh, pietiekami daudz projektos, un tomēr ir būtiska to dalība pētījumos. Mums ir jārunā par sociālo ietekmi visos projektos, ko finansēs apvārsnes Eiropa. Un dzimuma ietekmi ir jāņem vērā attiecībā un saistībā ar iepriekšējo uzstāšanos gribu norādīt, ka zinātne nedrīkst radīt nevienlīdzības, tai tā ir jāapkaro un nedrīkst pieļaut to, lai programmas eh, tiktu izmantotas vai būtu kalpotu kā motīvs nevienlīdzībai. Tāpat tika eh, sā, sākotnēji lemts, kā finansējumu piešķirot šis aspekts netiktu lemt, ņemts vērā. Domāju, ka jāmeklē ir mehānismi, lai dalību valstis papildinātu apārs 20. Mēs nevaram. Uh, uh, pieļaut to, ka deficīta mērķos netiktu iekļautas investīcijas. Ir būtiski dalībvalstīm mainīt attieksmi pret investīciju gan vidējā, gan e, ilgā termiņā. Un pēdējais aspekts - sinerģija. Domāju, ka programmai ir jādarbojas efektīvi Mums ir jāmeklē konkrēti piemēri. Vislabākais veids, lai sinerģijā sadarbotos dažādi fondi, lai varētu panākt konkrētas iniciatīvas un domāju, ka ir ārkārtīgi liels potenciāls šeit, taiskaitā reģionos, lai Eh, lai reģioniem būtu interesēti piedalīties projektos. Next. Liels paldies! Tagad uzstāsies Vērīgs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir daži komentāri. Mēs par to šodien jau runājam, tas ir svarīgs faktors. Dat datuma faktors svarīgi, lai mēs šeit Eiropas parlamentā panāktu vienošanos un arī padomē un komisijai ir jāvienos ar mums, lai mēs pieņemam lēmumu. Mēs nevēlamies nonākt tādā situācijā, kad finansējumu nevar atvēlēt, tāpēc, ka nav pieņemts atbilstošs lēmums. Tāpēc mudinu visus rūpēties par to, lai mēs <clears throat> izdarām savu darbu, lai zinātne varētu turpināt savējo. Jo un lai tas viss pēkšņi neapstātos tāpēc vien, ka jāgaida finansējums. Tas nozīmē to, ka mēs eh, paliekam iepakaļ salīdzinām ar pasauli. Man vēl ir citi komentāri. Pilsoņi ir jāiesaist plašāk. Vēlos norādīt uz to, ka visi Eiropas parlamenta deputāti ir iebalsoti pateicoties pilsoņiem. Mēs tātad pārstāvam pilsoņus. Afārs 2020 ir paveic savu darbu, nodrošinājis zinātnes un novatorismu sazobi un arī radījis darba vietas, no, no kā gūt, gūst labumu pilsoņi. Katrs investētājs eiro, kas nāca no apvāršanas 2020, Uh, sniedza atdevi 11 eiro apjomā pilsoņiem. Šajā šādi apvārsnes 2020 cieši saistīts ar pilsoņiem, taču ko var paveikt labāk, kur ir uzlabojumi vajadzīgi, tā ir komunikācija. Komunikācija ir jāīsteno pavisam vienkārši, lai katrs uh, cilvēks uh, vienkārši garām gājējis uz ielas zinātu, par ko ir runa. Uh, <clears throat> publis, uh, Mm, publicēto materiālu ražošana nav tas, eh, kas aizrauj vienkārši cilvēkus. Mums ir jāspēj īsā laikā mutvārdos paskaidrot, par ko īsti runa to pilsoņi sagaida no komisijas un arī no parlamenta, bet arī no zinātniekiem. Zinātniekiem jāspēj vienkārši komunicēt, viņiem jāspēj paskaidrot, ar ko viņi nodarbojas un kāda no tā jēga. Un tad pilsoņi sapratīs, par ko runa. Tas ir viss, kas man bija sākāms. Paldies! Thank you very much for your remarks. Paldies par jūsu komentāriem. Tagad vārds man. Saka priekšstādātājs vēlos paturpināt šo jautājumu, kā no vienas puses saglabāt atvērtību zinātnes jomā, pētniecībā, un no otras puses, kā atbilstoši ieguldīt mūsu naudu, lai iegūt pievienoto vērtību, lai Eiropa sniegtu pievienoto vērtību Eiropiešiem, nevis citiem. Katainēns kundze. Jūs vēl vēlaties izteikties? Nē, labi. Vai vēl kāds vēlas uzdot kādu jautājumu? Thank you. If it's not the case. Ja jau tā nav, tad šis ir īstais brīdis izteikties mūsu paneļa dalībniekiem. Lūdzu, esiet tik laipni un sāksim no tā gala. Vanderbergan kungs tad noslēgs uzstāšanos. Lūdzu. Paldies. Vēlos atbildēt jautājumu par sinerģijām un struktūrāliem fondiem un par paplašināšanu, protams. Viena no problēmām ar dažām no iniciatīvām, kas ir vērstas uz izcilību <clears throat> un uz iekļautību. Tā pašā laikā Air Chairs programma problēma bija tāda, ka finansējumam no zinātniekiem bija jāpā, uh, finansējums viņiem bija solīts no paplašināšanās valstīm tikai uz pieciem gadiem un nebija nodoma turpināt. Un izskan bāžas no izcilu zinātnieku puses, <clears throat> Šie zinātnieki ir iecelt pateicoties uh, atvērtiem konkursiem institūcijas, tātad viņiem ir šīs, šie RCR granti, un viens no piemēriem, kā veidojot sinerģiju, būtu tāds pieļaut citu finansējumu, piemēram, struktūrālā fonda izmantošanu, lai turpinātu veiksmīgi sāktos pro projektus, ku, kuriem sākotnēji finansējums bija no citurienes. Tā vietā, lai uh, projekti savā starpā sacenstos un līdz ar to uh, ir apdraudējums, ka uh, fonds vienkārši pazūd no šī saraksta, jo mēs zinām, ka tam nebūs struktūrā fonda finansējuma. Paldies. Lūdzu, pavisam ātri par izcilību. Tas ir vārds, kas ļoti plaši izskan šajās diskusijās. lai nedaudz paplišinātu izcelības koncepciju, jāsaprot, kā tas tagad tiek saprasta. To saprot tā. Izmantosim, ņemsim labāko projektu, kas atbilst mūsu finansējumam, mūsu fondām. Izcelība individuālā līmenī vai individuālā zinātnieku līmenī. Tas tiek ņemts vērā. Mums ir jāpāriet tagad uz plašāku izcilības izpratni kolektīvā līmenī. Mums jāpāriet uz izcilību pētniecības portfeli, tā sakot. Te nav runa par uh, individuālo pētniecības projektu, lielisku pētniecības projektu apkopojumu. Ir zinām tendence, ka visi zinātnieki, mētnieki mēģina pētīt to pašu lietu tiek uzdot jautājumi mm, pētniekiem, un tad eh, viņu interesi nosaka tas, cik daudz maksā par publikācijām, cik populārs ir šis jautājums, bet līdz ar to daudzi svarīgi jautājumi tiek atstāti pie vietas, ar tiem nenodarbojas zinātniskā kopiena, trūksta zinātniski, zinātniski jautājumi ir tendence visiem pielāgoties, jo jūs izvērtēja kolēģi, Protams, līdz ar to nav arī daudzveidības eh, pētnieku eh, aprindās, nav atbilstošs geogrāfiskais sadalījums, eh, sadalījums pa dzimumiem. Jāveido šīs kolektīvais sociālais portfelis, un tas, protams, paredz atšķirīgus instrumentus izcelības izvērtēšanā. Paldies! Madam Sabine, uh, it's, uh, floor is yours. Lūdzu. Viņa kundze, vārds jums. Paldies! Vēlos pieskarties dažiem jautājumiem, ka šeit izskanēja pirmkārt izcilība. Izcilība ir visa pamatā. Izcilība vajadzīga arī pielietojamai pētniecībai, tāpat kā pamatpētniecībai. Izcilība ir pamatprincips, kam jātainojas visā, ko darām. šajās diskusijas ar vien atgriežas jautājums par fundamentālo pētniecību, pielietojumu pētniecību. Es domāju, ir svarīgi saprast, ka tas viss ir daļa no tās pašas kopīgās vērtību ķēdes. Šī ir vērtību ķēde, kurai vajadzīgi visi posmi, Daudzus gadus mēs runājām par to, ka, ka trūkst novatorismu, piemēram, Eiropā tā ir. Vienīgais risinājums un katra uh, veiksmīga sistēma liecina par to, ka jo vairāk dažādo spēlētoju sadarbojas, jo vairāk, jo sekmīgāk mēs būsim un uz to mums jātēmē. Tas mums jāpanāk praksē, tas nozīmē to, ka vēlos lai būtu šī kopīgā pētniecības un uh, um, apliecinājuma ķēde visā daudzgad finanšu schēmā, tas nozīmētu visas sadaļas daudzgad finanšu schēmā un ir jau labi piemēri, kā tas nodarāt lauksaimniecībai vai uh, struktūrālos fondos. Tad bija jautājums par budžetu. Es domāju, šodien te ir runa par kritisko masu. Mums ir jācenšas apvienot spēkus, lai apvāršanas Eiropa institīvas finansēšanas plūsmas un struktūrālos fonds apvienot. Un šeit struktūrālie fondi daudzus gadus daudzu finanšu schēmu gaitā <clears throat> bija tāda, ka mēs runājam, ka mums tie jāapvaino ar ietveru programmām, taču pamatprogrammā, taču līdz šim mums tas nav izdevies pragmatiskā, efektīvā veidā, un es domāju, tas ir svarīgi. Ātrums arī ir svarīgs, tāpat eh, laikam ir nozīme, tas jau šeit tik minēts. Man lūdza sniegt piemērus. Es domāju, mums ir eh, ļoti precīzi jāizteno mākslīgās inteliģences priekšlikums, un tas attiec arī uz datu jautājumu, īpaši B2B, business to business datiem. Tika pieminēta arī klimatu izmaiņu problemātika, ko var darīt. Es domāju, šis ir nepārprotams piemērs tam, ka mums ir daudz pētījumu par klimata izmaiņu. Tagad mums tas ir jāizteno. Valsts un privātajām partnerībām ir pieejams daudz tehnoloģijas energoefektivitātes ziņā, un tas uh, tieši pozitīvi mm, skatāms klimata izmaiņu kontekstā, tāpēc te ir jāpanāk īstenošana. Pēdējais komentārs par Ķīnu, es domāju, uh, nepārprotam norādīja uz to, ka Ķīna rīkojas ļoti strateģiski, fokusēti, un kamēr mums nebūs um, tāds pats darbības no mūsu puses, tad mēs nedrīkstam būt naivi. Mums ir jā, jātīst pašiem savs spēks. Paldies! Thank you, madam! Paldies! Nākošais runātājs eh, profesors Pavlovskis. Paldies! iesākumā. Es e, gribētu komentēt Tēlera kungu komentāru, uzsvēršu to, ka universitātes nav konsekventi runājušas e, vienotā balsī pirms e, komisijas teksta publicēšanas. Mēs iesniedzām kopīgu tekstu parlamentam, Danam Nikam, uh, pirms vasaras atvaļinājuma. Šeit ir runa par 13 universitāšu asociāciju. Mēs uzrunājām vienoti valdības, jo varam tikai piekrist Stēlerkungam, ka kopā parlamentam, komisijai un padomei ir jāstrādā, lai piešķirtu Eiropas zinātnē pienācīgo vietu Eiropā. Tāpat izskanēja kanibalizēšanas apgalvojumi, tas gan bija pirmoreiz, bet es gribētu apgalvot, ka pilnīgi pretēji. Padarot SSH par strateģisku mērķi viscaur programmā, es neredzu iemeslu, kāpēc to nevajadzētu iekļaut uh, apvārsti Eiropa. Turklāt tas eh, nemaksā nekapeiku. Tas ir, tā ir mūsu ambīcija. Tāpat eh, mēs visi vēlamies, lai budžets būtu lielāks, un mēs augsti novērtējam parlamenta pūliņus panākt lielāku budžetu, bet šajos ietvaros izvēle būs jāizdala, un, manuprāt, ir iespējams koriģēt budžeta dažādās sastāvdaļas. Taču pats galvenais ir patiesa sociālo un humanitāro zinātņu integrēšana programmās. Un kā mēs vislabāk to varam sasniegt. Tālāk par vērtībām runājot. Es atbildēšu arī uz jautājumu eh, par EPCC ziņojumu. Tika par IP, IPPC atzīmēts, kā ir lielas bažas klimata pārmaiņas sakarā un ka mums ir jāturpina investēt zinātnē. Mums bija pasākums kopā ar vienu no galvenajiem speciālistiem klimatziņā Eiropā no Bērnes universitātes, kurš ir vadījis vairākus projektus. Un es to norādu tāpēc, ka ļoti lieli pūliņi ir pielikti klimata zinātnes sakarā. Tas ir jāatzīst, un viens no aspektiem, ko viņš atzīmēja, ir pieaugošā plaisa starp politiku un IPPC pēdējā laikā, un es atgriežos tagad pie vērtībām. Es pilnībā atbalstu preze, šīs prezentācijas par pārmaiņām, kas notiek sabiedrībā un ekonomikā. Un ja mēs nepiesaistīsim pilsoņus, tad viņi neizpratīs aizvien straujākās pārmaiņas pasaulē. Tāpēc vajag integrēt pilnībā zināšanas šo problēmu risinājumā. Tāpat mēs ļoti daudz dzirdējam par sinerģiju un šajā sakarā atgādināšu, ka tas ir mērķis SF ka mēs samazinām plaisu starp 15 eh, un 13 valstu reģioniem vai reģioniem ar la, ļoti labu sniegumu un viduvēju vai zemu sniegumu. Un tāpēc ir jāņem vērā potenciāls Un šeit nav runa tikai par pāršņiem, ir jādomā par instrumentiem struktūrālos, reģionālos fondos, lai zinātnieki varētu savu sniegumu uzlabot. Un eh, komisārs Morašs pirms desmit dienām Eiropas tehnoloģiju fórumā sacīja, ka fundamentālā zinātne ir Eiropas zinātnes nākotne. Citāta beigas. Domāju, ka ir jāatrod pareizais līdzsvars starp lietišķo zinātni un fundamentālo zinātni jo mēs nezinām, kas notiks rīt, ar ko mēs saskarsimies, tāpēc e, zinātnē ir jābūt ar vadošo loma pārst Eiropai. Es jau komentēju vairākas jomas, bet šīs ir jomas, kur nepieciešams vislielākais atbalsts. Paldies! Un tagad es Došu vārdu komisijas pārstāvim. Ko, politikas attīstības ehm, nodaļas vadītājam Vandenbergeram nāk klajā ar noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti reparasti, ka komisija saka galvārdu. Un eh, es jūtos šajā sakarā ārkārtīgi pagodināts, eh, dāmas un kungi, godējami deputāti. Šī bija ļoti interesanta klausīšana. Es uzai, uz, uzzināju ļoti daudz jauna, piemēram, to, ka eh, apvārstis ir liela mazā programma. Tā izskatās liela finansējumā budžetā, bet tā ir samērā neliela, un Dominiks Geleks jau skaidri to parādīja. Uh, ir ārkārtīgi lielas gaidas no daudzām interesētajām iesaistītajām pusēm par to, ko šī programma var darīt, bet mēs nevaram viss um, problēmas atrisināt. Un tas, ko mēs vēlētos izvirzīt priekšplānā, ir maksimalizēt šīs programmas ietekmi e-, ekonomikai un sabiedrībai Mēs atbalstām ekonomisko un sociālo ietekmi investīcijām caur apārsni Eiropai. Tas nozīmē to, ka Pirmkārt, jānoskaidro, kādu ietekmi mēs vēlamies panākt, kādu vērtību Eiropas ekonomikai, un nevis jautājumu, kuram vajadzētu saņemt visvairāk jaunu kurā, naudu, kurām disciplīnām būtu uh, vajadzētu vairāk vai MBU vai lielajiem uzņēmumiem vai tam vai citam saņēmējam eh, tanī vai citā vietā Eiropā. Nē, tas, ko mēs vēlamies, un atkal atsaucos uz Dominika Leksa sacīto, uh, ka mums ir mazliet jākļūst vairāk kā ķīniešiem, strateģiskākiem, lai mēs neteiktu, ka šī ir finansējuma programma un kā tikt pie naudas. Nē, te mē, mums ir jāparāda mazliet virziens, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo um, programmu Eiropas nākotnēji no finansējuma, no investīciju programmas, lai parādītu to, kā mēs varam panākt ietekmi sabiedrībā, ekonomikā, pilsoņiem. Un piekrīt Kierings kundzei, ka ietekmi uz pilsoņiem ir plašāka nekā pilsoņi gribētu saņemt no projekta. Un par ietekmi runājot, mēs vēlamies uh, sasniegt ilgspējīgās attīstības mērķus. Tā ir mūsu nākotne un ir jārīkojas tā, lai mēs atbalstītu eh, ilgspējīgu attīstību. Uh, pasaulē, un tas iet roku rokā ar rūpniecības attīstību. Tāpēc mēs nedomājam nozaru sektoru vai disciplīnu kategorijās, kas varētu atsvešināt kādas pētnieku grupas vai rūpniecības nozares, kuras neatpazīst sevi šajā programmā. Tāpat mēs eh, vēlamies panākt labāku rezultātu nekā šobrīd ar apvērs 2020 iesaist iesaistot pilsoņus un interesētās puses um, risinājumu meklēšanā. Tāpēc esam piedāvuši misiju koncepciju, kur tie būtu nevis Briselē sēdošie, kas definētu misijas, bet tiktu identificēts tās jomas, kurās Eiropai šādas misijas varētu būt un tālāk. Uh, iesaistītās puses kopā ar pilsoņiem veidotu tādu dizainu šīm misijām, kas palīdzētu vislabāk sasniegt mērķus. Tāpat mēs arī vēlamies vairāk atbalstīt pilsoņu zinātni, kur mēs iesaistām pilsoņu zinātnē, pētniecībā un kur, eh, piemēram, Nesens piemērs ir Flandrijā, Beļģijā, kur 20 tūkstoši ģimenes piedalījās zinātniskā uh, Antverpenes universitātes projektā gaisa kvalitātes mērījumiem. 20 tūkstoši ģimeņu iesniedza savus datus universitātei, kura šo, tos apstrādāja, attīstīja un ziņoja mēdījiem. Tas bija nozīmīgi un pozitīvi zinātnei, sabiedrībai, komunikācijai. Tāpēc es aicinu ikvienu. Ne, e, pretstatīt tehnoloģiju un netehnoloģiju. Mums ir nepieciešama inovācija, un tas, ko mēs vēlamies ar šo programmu panākt, ir investēt pārveides inovācijā, kurš nav viena projekta ietekme, bet daudzu projektu, kuri strādā kopā, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgu attīstību, īstenot uz mums liktās gaidas un lai mēs varētu tikt galā ar šīm eksistenciālajām klimata pārmaiņu uh, problēmām. Tas uh, ir būtiski daudzos projektos, tāpēc arī mums ir jāuzlūko nevis izolētāts tehnoloģijas un disciplīnas, bet jāicina tās sadarboties. Turklāt es uzskatu, ka tehnoloģiju vadība izšķirs Eiropas lomu nākotnē. Ne jau runājot par tehnoloģiju mēs eh, gūsim panākumus, bet investējot tehnoloģijās un tādā veidā panākot to, lai citi mums sekotu. Būtu nepilnīgi teikt, ka komisija ir priekšlikumu Eh, nepietiekami investē zinātniskajā vadībā. Mēs esam aicinājuši palielināt ERC, kas ir daļa no programmas, tas ir lielākais palielinājums. Un mēs negribētu pretstatīt eh, fundamentālo un lietišķo zinātni. Ir ļoti ērti runāt eh, ar šādiem terminiem, bet mūsu prāt tas nav pietiekami noderīgi, bet ir jālem, jānoskaidro, kas nosaka darba kārtību zinātnieki, sabiedrība, inovatori. Un nav tik būtiski, vai te, eh, šeit ir runa par fundamentālo vai lietišķo eh, pētījumu. Ir vajadzīgi abi divi. Un domāju, ka mums ir šis nopietnais izaicinājums par dalību, mēs vēlamies plašāku dalību, mēs vēlamies atvērt va ceļu vairāk programmām, tāpēc arī mēs eh, vēlamies jaunas perspektīvas, eh, mēs vēlamies strādāt pie augsta līmeņa, jeb eh, izcelības zīmogu, panākt sinerģijas programmās, eh, bet, un šeit ir vispārīgs konsensus, mums ir jāsaglabā augstais līmenis kā pamat kritērijs un pamat reputācija šai programmai. Turklāt augstais līmenis nav pašsaprotams Augsts līmenis ir tas, ko zinātnieks katru reizi sasniedz ar katru jaunu programmu priekšlikumu. Mēs esam izvērtējuši Having said this, I think it's all clear to us that we need to find ways of. Ļoti daudz pieteikumus mums ir arī jāpanāk, lai mēs varētu panākt risinājumus un tos īstenot, neapdraudot mūsu sasniegumu augsto līmeni. Un priekšsēdētāji var uzdot jautājumu, kā mēs varam apvienot atvērtību un rezultātu izmantošanu Eiropā. Mēs to darām panākot to, ka ikvienā līmenī mēs uzlabojam pamatnosacījumus, lai pētniekiem būtu pievilcīgi strādāt tajā vidē, kur tie atrodas, lai, viņiem, lai viņi varētu saskatīt savu darbu perspektīvu. Un šādā gadījumā es to esmu pārliecināts, ka mēs padarīsim Eiropu par lielisku um, vietu mums visiem priekšsādātāji esam praktiski pabeidz savu uzstāšanos un tomēr eh, iekļaujoties vēl sev atvērtajā runas laikā, Eilerkungs uzdeva jautājumu, kā padarīt Eiropu par līderi pasaulē. Es gribētu teikt, ka ir pirmkārt ātrums, mērogs un apjoms ātrums. Tas nozīmē, ka ir nepa, nepieciešama ātra vienošanās. Mēs nevaram e, pieļaut uh, plaisu pārējā no apāršņa 2020 uz apārsni Eiropai. Apjoms ir projekts, tas var būt pat neliels projekts uh, ar savu budžetu un apjoms šajā gadījumā nozīmē, ka mums ir nepieciešama nepieciešama izpētne, inovācija, visu sektoru iesaiste, ekonomikas, sabiedrības, devums, programmas panākumos. Paldies par uzmanību! Paldies par jūsu noslēgumu vārdiem! Un referents Ēlers tagad teiks galvārdu. Nu, nepārspīlēšu skatoties uz kolēģu sejas izteiksmēm, bet es gribētu sēdes noslēgumā lūgt mums palīdzēt. Mēs esam informēju, informēti, ka uh, padome nepieņems daļējo kopējo nostāju uz attiecībā specifiskām programmām šogad. Tas nozīmē, ka to uh, lēms nākamais parlaments. Eh, tas nebūs nākamajā jūnijā, tas būs tad, kad būs uh, apstiprināta jaunā komisija, un mēs nonāksim būtībā pie 2020. gada beigām. Tā kā lai nu kādi mums mērķi būtu attiecībā uz programmu, kādas prioritātes mēs šeit saskatām, kādi ir mūsu uh, sākotnējie nolūki, vai nu to uh, starptautisko aptvērumu paplašināt vai sašaurināt, bet šajā pastāvīgi mainajā, mainīgajā pasaulē, pasaulē, kurā notiek uh, konkurence, cilvēki nav piestieti tai valstī, uh, kur viņi dzīvo, pat ne kontinentam, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šai sacensībā zaudējam un parlaments tiešām vēlētos jo ir mainījies teorētiski um, juridiskais pamats, bet tātad mūsu parlamenta mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku finansējumu. Un lai uh, varētu, izp... svarīgi ir uh, izpildīt šo uh, juridisko procedūru, to īstenot. Un pēc Brexita tas būs tas pagrieziena punkts, kur pasaule raudzīsies uz Eiropu un domās par mūsu projekta nākotni Un ja komisija nāks klajā ar vērienīgu mm, priekšlikumu, un pēc 2020. gadā mēs varēsim tad sākt veidot vērienīgus konsorcijus, kas tiks izveidoti tikai 22. un 23. gadā, nu tas būs graujoši mūsu tēlām pasaulē, ne tikai uh, zinātnes pētniecības jomā jo izrādīsies, ka nedemokrātiskās valstīs lēmumu pieņemšanas process ir daudz efektīvāks, var nodrošināt ekonomisko labklājību pilsoņiem, jo iznāk tad, ka pietiek atteikties no demokrātijas, lai to visu panāktu. Un tādēļ, lemjot par šo programmu, šīs izaicinājums ir daudz lielāks par budžeta nodrošināšanu vai to, vai mēs atbalstām zinātnu un pētniecību. Protams, šiem finansējumam ir jābūt labākam nekā iepriekš, bet salīdzinošie trūkumi, nu, ir šīs uh, lēnās, garlaicīgās procedūras, nu, to uztvērs tā, ka mēs atpaliekam ne tikai pēc uh, OECD datiem, bet arī būtībā mūsu nostāja, mūsu uh, skatījums, uh, mērķi atpaliek. Tātad jautājums ir par to, vai Eiropa kaut ko var panākt. Jautājums ir nevis par atskaitīšanos uh, iesaistītajām pusēm, bet mums ir jāstrādā visiem kopā. Mēs nevaram aprobežoties ar mikro lobēšanu, mikro uh, pārvaldību, jo risks ir tāds, ka mēs visi kopā varam izrādīties zaudētāji. No otras puses, mēs nevaram nonākt tādā negatīvā situācijā, ka Eiropa palielina finansējumu, definē uh, mērķus, bet uh, nu, neievērojam šo tehnokrātisko pieeju bet mēs vēršamies pie pilsoņiem un runājam par to, ka mēs nebalstāmies tikai uz tehnokrātiem un cipariem, bet grab, gribam panākt reālas izmaiņas. Tātad jautājums ir par Eiropas politikas virzību salīdzinot ar pārējo pasauli. Thank you. <clears throat> Thank you for your... Liels paldies par šiem vērtīgajiem komentāriem. Abi mūsu referenti ļoti plaši izklāstīja, kādas ir viņu idejas. Un tagad gribu pateikties Vandenbergas kungam, eh, profesoram Janušam Boņiskim no Varšavas. Arī Dominikam Getam no OECD. Arī uh, Excel pārstāvei un Eiropas pētniecības institūta universitāšu tīkla pārstāvei. Mums bija ļoti interesanta diskusija. Esam izmantojuši visu pieejamo laiku, bet šis temats ir tik plašs, ka pie tā mums būs atkal jāatgriežas, un es ceru, ka kā arī nākamais parlamenta sastāvs pret to izturēsies vismaz tikpat nopietni kā mēs. Rīt pulksten 9 no rīta notiks koordinātoru sanāksme un pulksten 10 mēs sāksim balsošanu. Tiekamies rīt. Uz redzēšanos!